So good morning everybody, welcoming those who are here. Labrīt visi, sveicu tos, eh, kas visi ir laicīgi ieradušies. Dodam mm, citiem kolēģiem arī vēl iespēju ierasties. Pirmais punkts darba kārtībā ir darba kārtības pieņemšana. Ir kāda piezīmes? Izskatās, ka nē, tāpēc darba kārtību uzskatām par pieņemtu. Tālāk sanāksmes vadītāja paziņojumu. Man ir vairāk šādu paziņojumu. Pirmkārt, IORP sastajā politiskajā trilogā eh, ir sasniegts ievērojams progress. Tas bija 5. jūnijā, dzirdēju, ka es ievilkās pārpusnaktī, tā kā esam panākuši labu progresu. Īpaši labs eh, progress sasniegts pārobežu aktivitātes jomā, kur tagad tiek atzīts, ka nepietiekams finansējums var uh, būt eh, pārobežu darījumu gadījumā, un tad ir jāīsteno atbilstoši pasākumi, lai atgrieztu finanšu situāciju atpakaļ normālā līmenī. Pensijas schēma pārobežu pārnese, kur būs vienota atļauja uzņemo, saņemošai dalību valstī ar iepriekšēju piekrišanu no otras dalību valsts. Depozitārija tagad tā ir eh, iespēja saskaņā ar parlamentu nostāju starp eh, paudžu līdzsvars ir jāņem vērā taisnīga sadalē eh, riskiem un ieguvumiem starp paudzēm. Vides un eh, val, valsts riski ir jāņem vērā arī ESG riski attiecībā uz visiem uzņēmumiem, kas šobrīd varbūt labi darbojas, bet ar laiku nonāk grūtībās. Igadējais paziņojums eh, par eh, pensiju sistēmu ir kļuvis par tādu, kas balstās uz principiem un eh, tas balstās uz parlamentu ierosināto struktūru un tāpat balstās uz nodarbinātības komitejas pausto. Tas bija par IORP. Paldies mūsu komandai. pa, trešā finanšu pakalpojumu direktīva līdzīgi kā CRD 4 un maksāt eh, spēju 2 tiek eh, Yeah, because we speak about secrecy provisions. Mēs runājam par konfidencialitātes eh, noteikumiem, tie tiek piemērot saskaņā ar 228. pantu līgumā paliek vēl virkne neatrisināti jautājumi un tehniskais darbs, e, kas ir jāpabeidz pirms var panākt gala vienošanos. Tiek plānots, ka tas varētu notikt līdz jūnija beigām. Tā kā ceram, ka Nīderlandes prezidentūra spēs pabeigt darbu pie šī dosiem. Paldies mūsu sarunvedējiem. Šodien ekonu sanāksmēji mēs atgādinām, ka mūsu kopīgā uzklausīšana ar Emplu komiteju notiks no 11.15 šai pašā telpā un informējam, ka pēc kopīgās sanāksmes eh, tiks pārorganizēta šī telpa priekš pēcpusdienas sanāksme, kur mums ir eh, tikšanās ar Dragī kungu paredzēta. Tālāk informācija par eh, pēdējo koordinātoru sanāksmi 15. jūnijā, ieteikumu lēmumu kopsavilkums, nominācijas, ziņojums par 4 pret naudas atmazgāšanas direktīvu, to saņem EPP. Savienības programmas izveidi, lai atbalstītu īpašus pasākumus, nodrošinot finanšu pakalpojumus gala lietotājiem, politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā. Tas, protams, nonāk zaļo rokās. Ienākumu nodokļu informācijas atklāšana no uzņēmumiem, balstamies eh, no 55. noteikuma, tas ir sociāldemokrātiem, Banku Savienības ikgadējas ziņojums EPP, Fintech, eh, lai ko tas nozīmētu, nonāk Alde rokās, tā jūs jau zinat, jo Fintech var būt viss un nekas, tā kā tur būs daudz pie kā strādāt. Franšīzes izmantošana mazumtirdzniecības jomā 54. Eh, noteikums un to saņem sociāldemokrāti par Eiropas pusgadu. Priekšsarētājs rakstīs eh, komiteja priekšsarētāja konferencei prasot, eh, lai Ekon rakstītu divus ziņojumus par IGS un par Eirozonas rekomendācijām. Uh, it īpaši attiecībā uz februāru un oktobra plenāru sesijām 17. gadā. Tāpat tiks rakstīts EP eh, e priekšsēdētājiem, lai prasītu piecu priekšsēdētāju ziņojuma izpildu, kas jāsāk ne, nekavējoties. Finanšu palīdzības darba grupa ierosinātās aktivitātes 16 gadam tik pieņemtas pēc pārskatīšanas eh, veiktā komentāra arī jāiekļauj programmā. ECB uzklausīšana. Tātad tiks uz, uzklaus, e, divas reizes organizēta uzklausīšana, pirmā ar ECB, otrs cerams uzreiz pēc ECB būtu, lai ņemtu vērā nodarbināto viedokli. Dialoga ar dalību valstīm ir trīs uzaicinājumi, kas tiek izsūtīti e, Horvātijai, Īrijai un apvienotai karalistē pagājušā gada septembrī, un sekretariāts tiek aicināts uh, uzzināt, kāda ir aktuālā situācija. Spānija un Portugāla tiks uzaicināta pēc vasaras pārtraukuma. Deleģēto aktu rūpīgi pārbauda. Nākamais mums būs IRFS kā temats. 31. augusta, 1. septembra laikā būs eh, maksātspēja 2, un, ja atļaus laiks, tad vēl viens temats, cerams, ne MIFID. Jo būsim panākuši progresu. IFRS 9 ekon koordinātori apstiprināja vēlmi nosūtīt vēstuli komisāram Hīlam, eh, lai risinātu dažādas bažas saistībā ar IRFS 9. Ta Koordinātori apsprieda arī apstiprināšanas procedūru pirms vasaras pārtraukuma, vienojās, ka balsošanai ekon jānotiek 29. septembrī šogad un oktobra pirmajā plenāra sesijā. Ekonu koordinātori apstiprināja priešlikumu no konkurētas eh, darba grupas eh, veikt pētījumu uh, lai saprastu, cik lielā mērā konkurences politika un e, esošie instrumenti, kas ir pieejami Eiropas komisijai, var palīdzēt e, sasniegt vai pārvaldīt iekšējo enerģētikas tirgu saistībā ar enerģētikas savienību. Paldies koordinatoriem. Papildus paziņojumu. Mums vēl jāsaņem ir informācija no referentiem, bet tik e, lēmts PVN ziņojumā balsojumu saglabāt eh, iepriekšējā datumā, 13. jūlijā, bet pirms vasaras pārtraukuma. Tā kā sapratāt, balsošana, uzklausīšana, plenārsesija, tāda būs secība. Par stabilitāti, ekonomisko koordinēšanu Bratislavā, lai izvairītos no sakrišanas vienā datumos ar eh, E, konferenci, tad atcēlām 17. oktobra sanāksim un meklēsim citu datumu SSM publiskai uzklausīšanai. 27. jūnija komitejas sanāksme. Vienojamies, ka bū, tā būs no 3.30 no 3.30 līdz 7. vakarā. Tie bija paziņojumi. Un tagad esam nonākuši uh, līdz deleģēto aktu un īstenošanas pasākumu rūpīgai pārbaudēji. Šodien mūsu diskusijas e, būs par deleģētiem aktiem un regulējušiem tehniskiem standartiem, kas ir pieņemti saistībā ar um, direktīvu un regulu par tirgi, finanšu instrumentu tirgiem, došu vārdu e, referentam, un, ja atļausiet, referents turpinās vāciski, Eh, priekšsēdētājs rada angļodā, bet es kā referents vāciski. Tātad, dāmas un kungi, vēlos mūsu vidū sveikt Tilmanu Lūdzu kungu no FISMA un Stīvenu Majoru no ESMA. E Man liels prieks, ka jūs kā jau reizi esat pie mums ieradušies, lai um, veiktu viedokļu apmaiņu par MIFID un MIFIR. Katrai pusē esam paredzējuši 5 minūtes, pēc tam referents, ēnu referenti, un, ja paliks vēl laiks, tad brīvais mikrofons. Un nevilksim to garumā, dodam vārdu Stīvenam Majoram. Lūdzu, Stīven. Paldies, Markus! Es tiešām eh, vēlējos eh, MIFID pēdējā rūpīgās pārbaudas eh, atvēlētā laikā runāt. Paldies par šo iespēju apspriest ar ekon komiteju pašreizējo MIFID īstenošanu. Šī īstenošana būs ļoti svarīga, lai nodrošinātu, ka MIFID 2 kopīgie mērķi, kā to paredzējušie abi likumdevēji, tiek arī sasniegt praksē. ESMA ir iesnieguši 42 tehnisko standartu projekts komisijai par MIFID 2 un MIFIR pagājušajā gadā, pēc tam, kad pabeidz savus tehniskos konsultācijas 14. gada septembrī. Trim no standarta projektiem komisija ir paziņojusi ESMA par savu vēlmi veikt grozījums, kas nozīmē, ka ESMA sagaida, ka lielākā daļa eh, standartu komisijā tiks apstiprināti bez grozījumiem. Uh, Kas attiecas uz nesen pieņemtajiem deleģētajiem aktiem, tad ar prieku secinu, ka attiecībā uz investoru aizsardzības pasākumiem komisija lielā mērā izvēlējusies sekot eh, ESMA 14. gada decembrī sniegtajiem ieteikumiem. Tāpat esam trīs atzinumus sagatavojuši par šiem standartiem, kurus komisija plāno ieviest ar grozījumiem un uh, kopumā piekrīt ESMA nostājai. Tas skar jautājums par uh, non-equitable transference un position limits. Mēs visi zinām, eh, ka tas ir ļoti svarīgi, lai saulēcīgi tos īstenotu, eh, ņemot vērā MIFID 2 pirmā līmeņa tekstus. Un paldies Ekon par 27. gada novembra un se, eh, pagājušā gadā un šī gada 7. aprīļa vēstuli par standartiem. Tās, to saturu esam ņēmuši vērā, sagatavojot savus atzinumus. Kas attiecas uz eh, nekapitāla caurskatāmību, mēs uzskatām, ka šeit ir jābūt piesardzīgiem un vienmēr esam uzskatījuši, ka obligāto eh, caurskatāmības prasību ieviešana lielai aktīvu grupai, kā šī, ir ļoti vēlama. Tāpat mēs esam eh, panākuši to, lai būtu stingrāks likviditātes tests tad, un neaktīvu klases ne, nekapitāla aktīvu klases eh, varētu iegūt eh, no šīs caurskatāmības uzlabošanas. Vienkāršiem vārdiem sakot, tas nozīmē, ka mazāk obligāciju uh, būs pakļautas eh, sākumā, un obligācijas un atvasinātie instrumenti būs jābūt pietiekami caurskatāmiem, ja viņi ir ievērojami mazāk izmēri nekā sākotnēji ierosināts. Komisija ierosina, ka standartiem ir jānosaka maz, samazināt kritēriju tikai sākuma posmā, pēc tam katru gadu esmu veids izvērtējumu un lem par to, vai nepieciešams pārēt pie nākamā posma. Uh, Pretēji šim prie, eh, priekšlikumam esmu savā atzinumā ierosināja, ka visas četras eh, fāzes vai posmi jau no paša sākuma tiek eh, iekļautas un pārēja uz nākamo posmu jau ir ieplānota. Uh, ja būtu negatīva apstākļi, tad varētu uh, grozot standartu apturēt pārēšanu nākamā posmā. Mēs uzskatām, ka mūsu pieeja nodrošina maksimālu skaidrību un uh, juridisko noteiktību visiem iesaistītajiem, un tas atbilst arī parlamentu uzraudzības procesam. Esma uh, uh uzskata, ka uh, komisijas pieeja varētu nenodrošināt likumdevēju vēl nodrošināt lielāku caurskatāmību vai arī uh, radīt kavējumus. Uh, Pirmajā posmā paredzēti ir noteikumi, paredz trīs tehniskos standarts un mm, apstiprināšanas procesu, kas nozīmētu lielas izmaksas visiem un izraisītu kavēšanos. Tāpat eh, eh, valsts tirzniecības varētu būt vienīgie, kas eh, gūsta labumu no šī izmaiņas. Bet, izmantojot tirdzniecības platformas, tas varētu nebūt liels ieguvums ilgā laika termiņā. Tālāk, eh, position limit standarts. Eh, es uzskatu, ka komisijas eh, nostāja ir atbilstoši parlamentu nostājumu. Šeit limits ir 2,5%, kas tiek ierosināti lauksaimniecības atvasinātajiem produktiem. Uh, Un eh, tagad eh, var izmantot augstāks maksimālos limitus. ESMA ir izstrādājis arī vairākus risinājumus, eh, ko darīt ar open interest un pat mm, pārējot no non-spot mēnešu uz spot mēnesi, lai varētu sniegt jums īsu ieskatu uh, Notekošajā tad limiti apti, saistībā ar 1500 kontraktiem būs jānosaka nacionālajiem regulātoriem pirms 2018. gada, un ESMA būs jāsagatavo, tad būtu atzinums e, gatavojoties e, MIFID stāšanās spēkā. Un tālāk aktivitātes standarti. ESMA atzinums neatrisina sarežģīto jautājumu jo mēs neierosinām konkrētu uz kapitāla balstītu testu. Mēs uzskatām, ka uz kapitāla balstīts tests būtu ar ievērojumiem trūkumiem. Pirmkārt, nefinanšu iestādējas neadministrē kapitālu, kas e, saistīts ar e, atvasināto instrumentu tirzniecību, ir tīpaši attiecībā uz mazākām nefinanšu iestādēm. Uh, Otrakārt, kapitāls, kas nepieciešams atvasinātu info, um, instrumentu tirzniecībai, būs lielā mērā atkarīgs no tirzniecības pozīcijām. Un uh, vai nefinanšu iestādē varēs izpildīt uh, kapitāla testu, tas varētu būt ļoti nestabila situācija. Tomēr esam identificējuši dažas lietas, kur komisija var izmantot, lai izveidotu uz kapitāla balstītu testu. Mēs uzskatām, ka nevaram iet tālāk par to, uh, un ierosinām, eh, neierosinām konkrētu slieksni, jo mums trūks datu. Tāpat ir jārunā vairāk par to, vai šāda sliekšņa noteikšanā ir tehnisks jautājums, vai drīzāk politiska izvēle attiecībā uz, uz skolu. Eh, tad jāizlem, vai nefinanšu iestādes vēlams iekļaut šajā pārbaudas testā. Eh, paldies par uzmanību un labprāt sniegšu atbildes uz jautājumiem. Lielas paldies Stīvenam Majo un tagad Došu vārdu uh, Lūdskungam no um, vārdspapīru tirkus no, nodaļas. Paldies, uh, priekšādātāji, kotāmi referenti, deputāti, dāmas un kungi. Mēs arī esam ļoti apmierināti par šo iespēju um, informēt jūs par to, kas notiek attiecībā uz MIFID 2 īstenošanu. Esam um, diezgan daudz ko paveikuši kopš iepriekšējās uh, pārbaudes. Uh, Tātad visi deleģētie akti tagad ir pieņemti. Esam pieņēmuši kopā trīs deleģētos aktus, divus par MIFID un vienu par MIFIR. Tie tagad tiek uh, nodoti parlamentam pārbaudēm, un, protams, mēs ļoti labprāt atbildēsim arī uz jūsu jautājumiem, kas jums varētu rasties attiecībā uz izvēlēto politiku šajos aktos. Nu, um, mums ir jāsturas pieticīgi. Esam Mm, panākuši apmēram pusi no regulēšanas tehniskiem standartiem, esam pieņēmuši apmēram 16. Un lielāko daļu no šiem standartiem, ja viss būs kārtībā, pieņemsim līdz vasaras atvaļinājumam. Iespējams, ka radīsies kavēšanās attiecībā uz vienu no trīs aktiem, kas vēl būs jāskat otrajā kārtā un tad var pievērsties taken, the... politiskajiem lēmumiem, kas ir tikuši pieņemti proti trīs RTS, ko pieminēja jau esma priekšsēdētājs. Nevēlos iedzināties tehniskās detaļās. Trīs teikumos vēlos pastāstīt, eh, ko komisijas kolēģija ir domājusi pieņēmot šos trīs standārtus otrajā kārtā. Kolēģija mēģināja pakāpties solīt atpakaļ un paskatīties, kāda ir vispārējā situācija Eiropas ekonomikā. Uh, kas mums ir jādara, lai nodrošinātu reformas, lai ieviestu koriģējumus, kur tie ir vajadzīgi, bet arī, lai um, netraucētu tam, kas uh, darbojas labi. Ja mēs paskatāmies uz vispārējo ekonomisko pieeju, tad uh, galvenokārt mums ir jādomā par korporatīvajām obligācijām, kas ir ļoti būtiskas Eiropas ekonomiskas finansēšanai. Tas ir arī ļoti nozīmīgs rīks uzņēmu finansēšanai. Tieši tāpēc mēs nedrīkstētu traucēt tirkumu šajā saistībā. Tieši tāpēc mums ir jārīkos pakāpeniski, mēs ļoti labi šeit sadarbojāmies ar ESMA, lai noteiktu pareizos līmeņus obligācijām, eh, kas būtu jāpakļauj pirms tirzniecības caurzmībai. Mums bija arī tikšanās ar referentu, mēs domājam par to, uz cik obligācijām būtu jāattiecina caurzmība un kāds būs laika grafiks. Uzskatām, ka ņemot vērā apstākļus ekonomikā un makroekonomisko situāciju, Eiropas kopienā. Esmai vajadzētu veikt analīzi par obligāciju tirgu, pirms mēs pāriesim no viena posma uz nākamo. Tā tad ir jā, mm, jāizvērtē tirgus likviditāte un ir jāpieņem arī piesardzīgi un rūpīgi lēmumi, pārējot no viena posma uz otru. Un Mēs uzskatām, ka vispirms vajadzētu gatavot ziņojumu, pirms tiks pieņemts lēmums par nākamo posmu. Tātad ir jāpieņem jauni RTS, kas arī tiks demokrātiski pārbaudīti šeit parlamentā. Par derivātiem mēs ņemam vērā parlamenta uh, bāžas par lauksaimniecības precēm. Mēs arī apsveicam to, ka tiek ieviesti zemāki sliekšņi ļoti likvīdiem lauksaimniecības produktu līgumiem. Un, protams, vislielākais izaicinājums, ar ko saskaras mūsu institūcija, ir uh, domāt par papildu standartu aktivitātēm. Tas ir ārkārtīgi liels uzdevums. Mēs nezinām, kā nefinanšu uzņēmumi nākotnē tiks pakļauti MIFID autorizācijām. Tas, protams, radīs ļoti plašas sakas, un tas attiecas arī uz kapitāla prasībām. Uh, Mēs vēlamies, lai viss tiktu sagatavots pareizi. Mēs priecājamies, ka esmu ir sagatavojis atzinumu. Te nav runa par RTS projektu. Tas nozīmē, ka mums tagad ir jāpaveic liels darbs. Mēs to arī darīsim. Mums ir vajadzīgās zināšanas un pieredze. Mēs spējam izvērtēt dažādās alternatīvas, ko es mums ir nodrošinājusi. Tātad mums ir pieci varianti pieejami. Uh, šādu aktivitāšu pārbaudēm. Mums ir arī pieci varianti, lai definētu to, kas ir tirsniecības aktivitātes, kas ir spekulatīvas tirsniecības aktivitātes, un mums ir arī divi varianti, lai pateiktu, kas ir kāvinās uzņēmējdarbības aktivitātes. Balstoties uz to visu, mēs arī varēsim noteikt līdzsvaru. Protams, mums ir jo īpaši jādomā par to, kas ir spekulatīvas tirsniecības aktivitātes, un pēc tam mēs tās salīdzināsim ar variantiem, kā piešķirt kapitālu galvenajām uzņēmējdarbības aktivitātēm. Uzskatām, ka šeit standarta kapitāls un kapitāla piešķiršana spēlē ļoti nozīmīgu lomu, un tas parādās pirmajā līmenī. Mēs arī apzināmies, ka kapitāls nav vienīgā pārbauda, un tieši tāpēc ir arī vispārējā tirgus pārbauda paredzēta. Strādāsim pie šiem standartiem pēc iespējas veiklāk, un ja uh, būs kavēšanās, tad iespējams, ka kavēsimies tieši pie šī standarta, jo šeit mums ir daudz papildu darba. Lielas paldies Lūdes kungam un tagad došu vārdu referentam. Un tagad patiešām pāriešu uz vācu valodu. Es atvainojos. Vispirms eh, sirsnīgs paldies par jūsu prezentācijām. Paldies par visu, kas ir sagatavots. Uzskatu, ka mēs eh, ar MIFID pieņemšanu esam nodevuši skaidru signālu tirgiem. Es vēlētos īpaši pateikties visiem kolēģiem un arī prezidentūrē par to, ka mēs visu varējām izdarīt tik ātri. Es jau plenārsēdē teicu, ka mēs trialogā darbojāmies daudz ātrāk nekā uh, komisija strādājot pie projekta izstrādēšanas. Tas, protams, runā par labu likumdevējiem. Bet, ja runa par laika grafiku kā tādu, tad es gribētu norādīt, ka tika apsolīts, ka līdz plenāra sesijai viss būs gatavs, bet, diemžēl, tāda būtu nav. Gribētu arī um, detalizētāk parunāt par dažiem punktiem. Attiecībā uz konsultācijām par kapitālu mēs. Uh, Uzskatījām, ka mums vajadzētu izpildīt labāk visas uzstādītās prasības, un mēs jo īpaši gribējām norādīt, ka ir eh, skaidri jārunā par filiālēm. Mēs īsti nezinām, kāpēc komisija nevēlējās šos sarakstus paplašināt un kāpēc netiek ņemts vērā eh, parlamenta priekšlikums. 76. punktā eh, deleģētajā regulā ir ļoti skaidri norādīts, ka institūtiem vajadzētu nodrošināt pārskaitu pār telekomunikācijām, kas ļautu uh, labāk ņemt vērā uzņēmuma um, aktivitātes. Mēs redzam, ka tas attiecas arī uz iekšējiem telefonu zvaniem un iekšējām komunikācijām. Trilogā es sapratu, ka uh, konsultāciju protokoli un telefonu sarunu saraksti tiek uzskatīti par līdzvērtīgiem instrumentiem. Un, bet, ja runa par iekšējām komunikācijām, tad šīs prasības uz tām neatiecas. Kā komisija nodrošinās, ka e, šīs abas sistēmas tiek uzskatītas par līdzvērtīgām, kā tas ir aprakstīts pirmajā līmenī? Uh, sharing agreements mums e, šeit uh, ir skaidrs, ka pastāv ļoti atšķirīga interpretācija no valstu uzraudzības iestāžu puses, kā tieši vajadzētu rīkoties attiecībā uz šiem nolīgumiem. Mums ir uzraudzības iestādes no divām lielām dalību valstīm, kas nodrošina pilnīgi pretēju interpretāciju. Viens saka, ka tas ir iespējams, un otrs saka, ka tas nav iespējams. Domāju, ka būtu daudz labāk, ja komisija mums šeit radītu skaidrību. Mērķa tirgu analīze produktu uzraudzības prasības MIFID 2 attiecībā uz uh, mēķa tirgu analīzi ir ļoti skaidrs. Tātad šeit ir runa par desmito pāntu deleģētajā direktīvā, kur ir runa par vērtspapīru tirgu firmām, kas nosaka mērķu tirgus konkrētajiem produktiem. Uh, Vai komisija arī šeit varētu uh, ieviest skaidrību, kurš īsti ir atbildīgs par mērķi tirgiem? Tāpat arī režīms uh, sistemātiskai internalizācijai. Komisija ir saņēmusi no mums uh, uzdevumu skaidri pateikt, kādi kritēriji tieši tiek izmantoti uh, šai internalizācijai. Uh, pirmajā līmenī mēs noteicām, ka uh, tir, tirzniecība ir jānotiek sistemātiski un biežāk. Uh, kādā veidā varēs nodrošināt, lai iesaistītās personas uh, strādātu visu laiku. Komisija nevēlas šeit ieviek, ieviest de minimis prasības. Tas uh, uzraudzību padarītu daudz vienkāršāku mazākām institūcijām. Ne, gribu zināt, kāpēc komisija nevēlas to paredzēt. Uh, Eh, tāpat arī eh, eh, ir runa par klauzulu, kas uzreiz uzsāk sistēmisko internalizāciju. Vai šeit ir runa par to, ka šie institūti būtu atbildīgi par visiem finanšu institūt, institūtiem konkrētajā klasē? Man šeit rodas bāžas par uh, 4.21 pantā iekļauto definīciju, kur ir runa tikai par konkrētiem finanšu instrumentiem. Tāpat eh, ir jautājums par to, kā finanšu instrumentu klases tiks eh, praksē nošķirtas. Tieši tāpēc arī parlaments vēlas iegūst skaidrojumu par match principle trading. Tātad te ir runa um, par 38. pāntu MIFID 2 regulā un komisija piedāvā šo definīciju, bet to neiekļauj 19. apsvērumā. Tā vietā tiek runāts par iekšēju sistēmu, kur uh, patērētāju līgumi tiktu uh, risināti. Kāpēc komisija nav iekļāvusi šo definīciju? Pozīciju līmīti, caurredzamība un nekapitāla instrumenti arī šeit dažas piezīmes. Uh, Komisija runā par trīs regulējošiem tehniskiem standartiem. Tie ir nosūtīti atpakaļ uz esmu, kā mēs tikko dzirdējām. Es gribētu arī uh, zināt par blakus aktivitāšu ierobežošanu. Es redzu, ka šeit esma darbība ir īpaši problemātiska. No vienas puses esma pretēji mūsu vēlmēm, un arī komisijas uh, informācijā bija tā rakstīts, uh, tā e, ir ieteikusi atteikties no e, testiem attiecībā uz tirgiem. Bet ir jautājums par to, kādā veidā šīs pārbaudas tiek veidotas. Šeit varbūt mums būtu vajadzīgi papildu skaidrojumi. Attiecībās tālāko darbu, kā komisija izvērtē šo atzinumu un kurus punktus tieši komisija ņems vērā. Es centos uh, koncentrēties uz svarīgākajiem punktiem. Es atvainojos, ka runāju tik ilgi, bet ir ļoti daudz jautājumu, kas vēl nav skaidri, un cerams, ka mēs saņemsim uh, atbildes uh, šī rīta sesijā. Tagad uh, no sociāldemokrātu grupas Polstānks lūdzu. Of, uh, dots, Paldies. Es runāšu kolēģis uh, Analī vārdā. Un viņi grib pateikties gan referentam, gan arī ēnreferentiem par kopīgo darbu pie šī dokumenta. Un arī sūt savu pateicību gan komisijai, gan ESMA par to, ka ir izstrādāts vairāk nekā 30 sekundārās likumdošanas aktu. Es runāšu par vairākiem jautājumiem, bet fokusēšos šodien uz trim. Uh, Vispirms ir šī te pozīcijas limiti preču derivātiem. Mēs eh, esam noreizējušies par esmu sākotnējo priekšlikumu, esam priekš, priecīgi, eh, ka mm, komisija ir aizsūtījis atpakaļ šos tehniskos standartus. Eh, atsevišķus esmu lēmums ir apsveicami, piemēram, tas, ka jāsamazina par uz 2,5% šie lauksamnieciskie limiti bet eh, citi varbūt nav tik labi. Teiksim, pacelšana uz 50% nozīmēs to, ka viens eh, spēlētājs tirgu varēs pusi no piedāvājuma attiecīgai precē kontrolēt, un eh, tas varbūt nesaskanēs ar pirmā līmeņa politiskiem līgumiem. Tāpat laiva, tā pašā laikā 25% ir valsts līnija, ko nosaka ESMA, un mēs esam teikuši, ka mēs uzskatām, ka šim procentam ir jābūt daudz zemākam. Uh, bāzes līnija ir jāsūt skaidrs vēstījums nacionāliem regulātoriem, eh, lai viņa pozīcijas limitus bāzes līnijas ziņā noliktu pēc iespējas zemāk šo procentu, lai nebūtu spekulācijas ar tādām precēm kā, piemēram, degviela. Un esma eh, arī nav runājusi par šo volatilitāti, nosakot limitus sākotnēji, tas bija viņu konsultācijas dokumentā, bet um, šis koncepts ir pazudis, un šāda dzēšana ir pirmā līmeņa ignorēšana, kur ir skaidri pateikts, ka uh, ir regulātoriem jāņem arī šie aspekti vērā. Eh, tālāk runāšu par komisijas darbiem. Mēs aicinam komisiju strādāt pie jautājumiem, ko es nu kā atzīmēju. Parlaments ir runājis jau par to, un tas eh, ir jāizstrādā pirms mēs varam galējā formā apstiprināt vai noraudīt, noraidīt. Otrs par preču derivātiem šie papildus aktivitāšu testi ir ļoti svarīgi, lai finālis regulējums noteiktu vienādus eh, spēles noteikumus, kas neļautu eh, finanšu kompānijām spekulēt. Un ne, nebūtu eh, arī tāda situācija, ka kom, preču in, institūcijas paliek par preču organizācijām. Un MIFID mērķis ir ietvert arī šādu situāciju noregulēšanu. Un gal punkts par šo kompromisu, kas ļauj atsaistīt OPEC izmaksas Un mēs esam ļoti noraizējušies, ka investīciju pētījumu galējais formulējums varētu tikt interpretēts dažādā veidā. Regulātori to varētu saprast dažādi, īstenot arī dažādi. Daži regulātori dalībvalstīm uzskata, um, ka gandrīz vai visi eksist noteikti šie komisijas priekšlikumi ir jāgroza, lai saskanētu ar jauno režīmu. Citi atkal uzskata, ka status quo būtu jāturpina, ja komisijas šēringa kārtība tiks apstiprināta. Šeit mēs saskatām risku, ka MIFIDS varētu mainīt šos vienādos spēles noteikumus, un tāpēc mēs uzskatām, ka komisija ir jāstrādā tā, lai regulātoriem būtu pilnīgi skaidrs, ja komisijas piedāvātiem sharing arrangements, kas nebūs pieņemami jaunajā režīmā un paskaidrot tos, kas būs iespējami. Tādā veidā mēs varam konsekvenci nodrošināt visā Eiropas Savienībā. Mēs gribam pateikties komisijai par sadarbību un mēs arī gaidam atbildes no komisijas uz šiem trim jautājumiem. Paldies, Paul! Tālāk eh, Keisvinborna no EKR. Paldies priekšsēdētāji. Es eh, arī gribētu pateikties gan komisijai, gan visiem esma darbiniekiem par darbu eh, pie MIFID un NIFIR. Mēs eh, saprotam, ka darbs ir ļoti liels, bet mums ir nepieciešams sakārtot šo lietu. Un tāpēc mēs esam pateicīgi par sadarbību. Un vēl es arī atbalstu komisijas teikto šodien, ka komisija izvēlēsies neiet automat politisko mm, ceļu un noraida esmas pieeju šai ziņā. Ehm, tātad noraida šo gada automātisko pieaugumu. Tas tiek noraidīts no komisijas puses. Šis esmu priekšlikums, mēs gribētu dzirdēt apstiprinājumu no komisijas. No otras puses, automātiskais pieaugums šo likviditāti padarīs par um, nederīgu, jo ignorēts tiks iepriekšējais darbs un arī um, parlamentam nebūs iespēja pārbaudīt jebkuru um, transparences noteikumu maiņu. Tā tad ļoti labi, ja komisija varētu paskaidrot šo neautomaticitātes pieju. Tālāk uh, par pozīcijas limitiem mēs arī dzirdējām šiem komentārus par šo lietu. Es e, gribēju runāt citādā rakursā un teikt, ka faktiski es atbalstu esmas pieeju, jo īpaši atbalstu mehānismu par pārēju no spot un non-spot mēnešiem. Tas e, nozīmē, ka viņi ir izgājuši uz e, šo sarežģīto kompromisu un mēs esam panākuši to sarežģītā darba un šajā jautājumā par pozīcijas limitiem es esmu vairāk apmierināta esmu diezgan gatava atbalstīt esmas pieeju. Nu, tālāk komentāri par eh, nedaudz eh, vēl kādu rakursu, citu, eh, kādā veidā mēs nākotnē strādāsim ar baisaidu konceptu. Pēdējās nedēļās mēs esam saņēmuši lobēšanu no dažādām tirzniecības asociācijām un arī presē parādās šis koncepts no malas Ir dažādi koncepti, kas parādās presē, gan vēstulēs, un šie baisaidi eh, organizācijas ir, ir noraizējušās, ka šīs organizācijas no malas nav iesaistītas MIFID sākotnējās fāzēs. Uh, bet tri, trialogos mēs runājām par pēctirdzniecības datumiem, un mēs uzskatījām, ka nav pieprasījums pēc konsolidētās pieejas, un tāpēc nav nekāda iemesla, kāpēc mums vajadzētu regulēt šo jautājumu. Es biju zaudētāja šajā debatē, un mums vajadzēja iziet uz kompromisu. Mēs neesam garantējuši konsultēto teikapu līmeni viens, un mums vajadzēja arī cenu kontroli attiecībā uz datiem nodrošināt. Uh, Un tāpēc, ka lielāk, arī uzskatām, ka lielākā daļa šo jautājumu par datiem, ko nu, aicina nokārtot šie baisādi uzņēmumi, mēs nevaram fiksēt otrajā līmenī, jo pirmajā līmenī tas jau nav sakārtot tas, ko viņi grib panākt. Tāpēc mums ir e, jāatrod veids, kā šīs baisēra institūcijas iesaistīt vairāk, un tāpēc e, interesanti būtu dzirdēt komisijas iedokli, kādā veidā komisija gribētu nodrošināt investoru viedokļu uzklausīšanu visās priekšlikuma virzības fāzēs. Un vēl gribētu paturpināt Tanga teiktu, um, ka mēs preci, precizējam vienotu tirgus interpretāciju ETS noteikumiem. Ir jautājumi, ko mēs uzdevām, un tie ir ļoti plaši jautājumi. Es um, tiešām domāju, varbūt atsevišķas atbildes varētu arī publiskot, lai šīs garantijas, ko mums deva kā saruna komandai, lai mēs saprastu interpretāciju plašākā veidā, varbūt tas ir jāsniedz plašāk, un varbūt ir kāda metode, ka komisija vai esma varētu formāli atbildēt uz jautājumiem un arī precizēt interpretācijas jautājumus, tos aktuālākos jautājumus lai nebūtu tā, ka mēs aiz, aizliedzam kaut kādu vienu daļu, kaut kādu vienu pētījumu daļu un kaut ko citu atkal atbalstam. Un finālais mans jautājums triviāls. Varbūt e, mēs e, strādājam pie informācijas prasībām MIFID e, un mēs arī lūdzām pēc dokumentiem papīra forma. Mēs vārdu papīrs nomainījām pret durable medium. Uh, Un ar to mēs gribam norādīt, ka pārējot uz digitālo tirgu un arī centieniem panākt digitālo vienoto tirgu, mums ir jāsaprot, ka dažkārt nākotnē varbūt papīra dokumenti nebūs uh, Um, informācijas nesēja, kas tiek izmantot visplašāk. Un um, mēs esam tagad pārsteigti, ka šie te ilgstošie mēdī ģurbal mirījumi tagad ir atkal pārvērsti par papīru dokumentiem, atsevišķiem komisijas dokumentiem. Tāpēc ir jātājums vai mēs nevarētu sakārtot šo jautājumu atkal, lai būtu durable medium, lai mums būtu arī digitālie avoti, lai mums nevajadzētu vienā gadījumā atgriezties atpakaļ pie papīra izmantošanas. Paldies, Kei, tālā uh, Van Nuenhoizens no liberāļa. Uh, paldies, priekšsēdētājs Kora Van Nuenhoizene. Uh, paldies komisijai par visu darbu un paldies referentam un ēnu referentiem. Un mēs runājam par dažiem problēmām, kas nav sakārtots, aizmirstot panākto. Mana pateicība par šo paveikto, par izdarīto darbu, kas ir milzīgs. Un tāpat laikā es uzskatu, ka ar nožēlu jākonstatē, ka diemžēl nav viss šodien uz galda, nav viss tas, ko mēs cerējām redzēt. Un kā ierasts, eh, detaļas ir tā sarežģītākās. Un detaļas eh, ir tādas, kas saistīts ar definīcijām un sliekšņvērtībām. Tās eh, izraisa vislielākās problēmas. Es negribu atkārtot visus šos jautājumus, kas jau šeit izskanēja, ko uzdeva referents un ēnu referenti. Jautājumi par eh, skaidrību, precizitāti, kas iztrūkst, par CSA par dažādām iespējām interpretēt šos instrumentus, eh, un eh, arī es gribēju uzdot jautājumu šajā sakarā. Es esmu nedaudz vīlusies, tāpat kā Keis Vinborn, eh, ka ir dažādas lietas, ko pirmajā līmenī mēs norunājam, un, un mēs otrajā līmenī nevaram to sakārtot. Man tas ir īpaši bēdīgi, jo pirmā līmeņa sarunās es nepiedalījos, tātad otrā līmenī iznāk, es neko nevaru ietekmēt. Uh, Un es negribētu, lai šīs lietas novirzītos vēl uz nākamajiem līmeņiem, un ka mums paliek joprojām ne, neatsakātos problēmas, teiksim, eh, trešajā līmenī tiek pacelt, nu, pārcelt šie jautājumi, īpaši par CSA. Un tagad mums jau ir problēma ar šiem papildu aktivitāšu standartiem, ancillary activities, un eh, šie standarti arī ir ārkārtīgi svarīgi, un mums ir jācenšas atrisināt to. Es saprotu, ka Jūs rīkoties ļoti piesardzīgi šajā jautājumā. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, bet es gribētu pasvītrot, ka mums ir jācenšas atrisināt šīs lietas jau otrajā līmenī. Un tas arī viss, ko es gribēju teikt. Paldies! Thank you very much. Paldies, Kora! Es vairs neredzu nevienu. Es no Gulgrupas, tagad no zaļiem mm, Gīgaldkungs. Es turpināšu angļu valodā. Paldies ESMai, paldies komisijai par padarīto darbu. Paldies eh, par šo dzīvo informācijas apmaiņas starp institūcijām. Un arī paldies par to, ka ņēmāt vērā atsevišķus eh, problemātiskus jautājumus, ko mēs izvirzījām. Eh, tālāk patērētāju investoru aizsardzību. Šeit mēs redzam, ka regulējums ir mazināts, atšķaidīts. Tas nav tik stingrs kā pirmatnējā esmas piedāvājumā. Un mēs gribētu šo jautājumu pastiprinātu galējās sarunu fāzēs. Tomēr es fokusēšos vairāk savās komentāros uz pozīcijas limitiem. Es tiešām vēl visu to labāko Kejai. Un ja viņa sagās pozīcijas limitu jautājumos, tad viņa ir ārkārtīgi apmierināta, apmierinātāk kā jebkad, un tas man liek nervosēt. Ja mēs atskatāmies, tad vai sākumā esmu publicējusi savu dokumentu, kur, kur ir ATS 21 dokuments, grozītie pozīcija limita standarti. Uh, Un, ja mēs atceramies parlamenta prasības, tad redzēsim, kā mm, problēma joprojām pastāv. Grūti izpildīt mērķus, likumdevējiem izvirzītie tie mērķi ir grūti izpildām. E, parlaments vēstulē rakstīs, ka režīmam ir jāsūta skaidrs vēstījums nacionālam komitētām iestādēm, ka tām būtu jānosaka zemi pozīciju limiti, tad, ja to pieļauj likviditāte, bet tas tā nenotiek. Um, ESMA ir modificējusi zemāko limitu no 5 uz 2,5%. Tāpat laikā bāzes līnija ir atstāta, kā teica Tanga kungs, kā 25%, un 35% augšējais limits nav mainīts. Zemākais limits attieksies ne tikai uz atsevišķiem ļoti likvīdiem eh, atrasinājumiem eh, un kontrakti, kas ir virs 50 lotiem trīs mēnešu secīgā periodā. Tātad šie līguma kontrakti ir tieši jāsaista ar cilvēku patēriņu. Uh, un tam ir jākvalificēs kā pārtikai, kas ir domāta cilvēku patēriņam. Tas nozīmē mm, pamatcēna un mm, pamatprece, un mm, to cieši korelē arī pārtikas preces, tāpat laikā barība un enerģētika nav ietverta. E, tad tieši sakot, ja tirgu ir situācija tāda, ka ir liela likviditāte, tad jūs varat nogalināt cilvēkus ne tikai atņemot Eh, viņiem iespēju baudīt pārtiku, bet jūs varat ietekmēt arī enerģētiku un arī barību, ko izbaro lopiem. Eh, tā, eh, parlaments piedāvā deliverable supply non-spot jautājumā piemērot, un ja esma sekos parlamenta piedāvājumam, tad mēs piedāvājam šo atvērto procentu likmi likt daudz zemāku uh, un tā vietā ESMA jaunajā RTS ir ierakstījusi rekomendāciju, ka kompetentām iestādēm vajadzētu pielāgot šos pozīcijas limitus uz leju vai uz augšu, ja atvērtā procentu likme ir būtiski zemāka vai augstāka. E, turklāt e, komisija arī atšķaida spotmans e, limitus, paplašinot deliverable supply definīciju, iekļaujot arī kādus citus preču veidus. Uh, Treškārt, parlaments uzskata, ka kontraktiem ar korelējušiem ekonomiskām ietekmēm ir jāklausējas pēc vieniem pozīcijas limitiem. Un, piemēram, ekvivalenta OTS kontraktiem kontrakti, tiem jābūt identiskiem, izņemot lotu iz, um, izmēru specifikācijām, apjomu specifikācijām, mīnus viena kalendārā diena šīs izmaiņas ir ļoti minimāls, ka tas eh, nevarētu novērst limitu pārkāpšanu. Un parlaments joprojām eh, ir atkārtojis, ka volatilitāte ir tāds parametrs, kas būtu jāatspoguļo standartā saskaņā ar pirmā līmeņa standartu. Esmu kā jau reizi ir ignorējusi eh, sev doto ļoti skaidro likumdošanas mandātu, un esmu nu nav uh, saistījusi tirgus svārstīgumu vai volatilitāti savā piedāvātajā metodoloģijā, pamatojoties uz visu iepriekš minēto un arī paturot parātā, ka septītais punkts e, pie septītā pantā MIFID direktīvā skaidri nosaka, ka ir jābūt vienotai pieejai attiecībā uz pozīcijas limitu īstenošanu. Uh, neraugoties uz visu iepriekš minēto, varam teikt, ka šis piedāvājums neatbilst iedzīvotāju gaidām, kas gaida, ka tiks noregulēti šie svārstību efekti uz kritiski svarīgajām preču grupām kas ir pietiekami likvīdas šīs grupas, lai tās varētu regulēt. Tāpēc es aicinātu komisiju risināt šos jautājumus, kā arī standartā iekļaut ļoti skaidrus priekšlikumus, kādā veidā tiek paredzēts ik gadu kontrolēt eh, īstenošanu nacionālā līmenī. Kā tas notiks, kā rīkosies kompetentā iestāde, tas nav skaidri noteikts ETS dokumentos. Paldies! Paldies, Sven! Ir ļoti daudz jautājumu, kas izskanēja jūsu uh, runā, tagad mēs gaidām atbildes, un e, e, es došu esmai vispirms lūdzu Stīvenu. Uh, uh, Paldies, Markus. Ņemot vērā atvēlēto laiku, es domāju, ka būs grūti atbildēt uz visiem jautājumiem, tāpēc sākšu un lūkšu Benaventūras kungam atbildēt uz dažiem jautājumiem. Sākumā kopumā Paldies Ekon par izteiktajiem komentāriem, uzdotajiem jautājumiem par mūsu darbu. Koncentrēšos uz RTS, jo deleģētie akti pārsvarā ir komisijai. Mēs sākam darbu pie trešā līmeņa uh, vadībām. Tur būs jautājuma atbildes, vēlāk arī atzinumi, lai nodrošinātu, ka ir konsekvence pirmā un otrā līmeņa teksta īstenošanā. Tas ir īpaši aktuāli komisijas dalīto līgumu kontekstā. Jautājums ir par, bija par to, cik lielā mērā tas, kas šobrīd ir gatavs, atbilst eh, tam. Uh, Tad, kad MIFID sāksies, ir jānodrošina, ka konsekvence ir un izmantosim trešā līmeņa pasākums, lai šo konsekvenci nodrošinātu. Vai tas atbilst CSA vai nē, nu, uz to nevar atbildēt, jo CSA nav skaidri juridiski definēta. Līdz ar to tas, ko cilvēki domā, kas ir CSA, var katrā valstī atšķirties. Uh, Jautājums ir, kas tad ir pirmā līmeņa un otrā līmeņa tekstā, un tas, ka CSA kā tāds nav definēts, ļoti grūti eh, tad izvērtēt, vai eh, CSA ir atbilstoši vai nē. Tālāk par eh, baisaidu iesaistīšanu. Nu, vismaz mums, eh, esmā, tas eh, noteikti notiek, esam iesaistījuši eh, viņus mūsu darba grupu darbā. Citi jautājumi, vēl divi, uz kuriem vēlos reaģēt. Vispirms, tātad par papildus eh, aktivitātēm ir svarīgi saprast, ka mūsuprāt pirmajā līmeņa teksts eh, nodrošināja kapitāla balstītu testus kā iespēju, nevis kā prasību. Un tieši uz šī pamata mēs tad sākām konsultācijas, eh, pirmās konsultācijas par uz kapitāla balstītiem testiem, bet mēs joprojām uzskatām, ka tur ir daudz trūkums saistībā ar administrāciju to nereģistrē nefinanšu iestādes, un to būs grūti pārvaldīt. Un tāpat ir neskaidri laikā, cik liela kapitāls ir iesaistīts atrastināto instrumentu tirzniecībā. Un tāda bija arī reakcija, kuru dzirdējām no iesaistītajām pusēm konsultāciju laikā respektīvi, ka arī viņi sarad šīs problēmas. Tāpēc mēs neizvēlējāmies uz kapitāla balstīt testu, bet mēs saprotam, ka ir skaidra politiska vēlme, lai tas būtu, un tāpēc mēs eh, sākam eh, šo uz kapitāla balstītu testu, eh, bet ņemot vērā ierobežoto laiku, un mēs nespējam pilnībā pabeigt šo testu, jo tad attiecīgi arī netiks sagatavot šis risinājums tieši šādu iemeslu dēļ. Uh, Tālāk par nekapitāla caurskatāmību. Um, iemesls, kāpēc mēs vēlējāmies uh, standartos iekļaut arī nākamos posmus, ir tas, ka ir tehniskais izvērtējums par to, kas notiek ar likviditāti tirgu. Mums ir pietiekami iespējas um, izvērtēt likviditāti tirgu, un ja to izdarām pareizi, tad mēs varam uh, arī kontrolēt šo procesu. Un, ja mēs ātri apmainamies ar informācijas ar BESMA komisiju un eh, līdz likumdevējiem, tad varam izvairīties no pārējas pie nākamā posma, ja likviditātes vērtējums parāda, ka tas varētu būt problemātiski tirgiem eh, spērt šo nākamo soli. Ar to likšu punktu un došu uh, vārdu Rodrigo Buenaventura. Jā, paldies. Ļoti īsi uz visiem jautājumiem par position limits, šiem eh, pozīciju limitiem nevarēšu atbildēt varbūt pilnībā, bet koncentrēšos uz svārstīgumu, jo, jo gan um, ehm, Tankungs, gan uh, eh, eh, Gigoldkungs par to runāja. Tik tiešām pirmajās konsultācijās mēs par to diskutējām. Uh, Mēs eh, veicām uz pierādījumiem balstītu analīzi un konsultējāmies un neatradām statistisku saikni starp svārstīgumu un eh, pozīciju koncentrēšanos, eh, respektīvi ļaunprātīgu tirgus varas izmantošanu. Līdz ar to mēs neesam pārliecināti, vai svārstīgums radītu augstākus vai zemākus līmenis. Piemēram, lauksaniecības preces ir bijuši mazāk svārstīgas nekā citi atvasinātie instrumenti vairākos ceturkšņos, ir īpaši pagājušā gadā. Ja mēs būtu iekļaujuši augstu svārstīgumu un attiecīgi eh, stingrākus limitus, tas būtu atstājis ievērojumu ietekmi uz ļoti sensitīviem produktiem Mēs balstījāmies uz uh, konkrētiem pierādījumiem, tāpēc mēs to neiekļāvām kā faktoru, jo neatradām nekādu statistisku saikni starp svārstīgumu un, un pozīciju koncentrēšanu. Paldies par šo skaidrojumu. Mm, mēs eh, organizēsim arī ēnu referents sanāksmi tuvākajās dienās un esat jau saņēmuši daudz vēstules no mums un saņemsiet vēl noteikti par tām lietām, kas varbūt nav pilnībā apmierinoši atbildētas. Tālāk Lūdzu kungs komisijas vārdā. Paldies! Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Arī es koncentrēšos uz dažiem svarīgākiem punktiem, kur nepieciešams skaidrojums. Pirmkārt, tīkls un kvalitātes uzlabošanas tests prasa to, ka ir nepieciešams pakalpojumu līgu, līmeņu uzlabojums, um, buferēju to klientam, tad skaidrs, ka ir nepieciešams nodrošināt augstāku līmeņa uh, pakalpojums. Par jūsu otro jautājumu par uh, um, telefonā ierakstu saglabāšanu, ja tiek izpildīts orderis, uh, Jā, jā notiek uh, orderu izpilde, tad uh, dati tiek saglabāti. Ja ir tikai konsultācija, kas nav novedusi pie uh, um, orderu izpildes, tad uh, lietvedības uh, te, saglabājās šie ieraksti, bet tur ir atšķirības, ja runa ir par telefonu ierakstiem. Mums īstenībā liekas, ka atšķirīgie modeļi dalībvalstīs nav nemaz tik tāli viens no otra, bet e, problēma ir tur, ka ir jāizlē, jāizvēlas starp eh, brokeri un e, portfeļu pārvaldnieku e, eh, attiecībos to, kā tiek maksāts. Kas attiecas uz organizatorisko prasību, ka ir pētniecības budžets un e, maksājuma konts tiek uzturēts pē, pētniecībai, to var saglabāt praksē. Tātad, kas ir nepieciešams, ir tas, ka ir iekšējās kontrols un e, drošības mehānismi būs jāaktualizē, lai būtu šis e, pētniecības maksājuma konts e, un skaidri redzams, kas e, tiek maksāts un par ko. Um, saskaņā ar mūsu sākotnējo analīzi, eh, tas varbūt nav tik daudz saistīts ar to, ka uh, ir atšķirības ar dalību valstīm, runa ir par individuālām firmām, kurām būs savas sistēmas jāaktualizē, lai būtu pietiekama caurskatāmība attiecībā uz to, ko viņi tērējuši pētniecībai saviem klientiem. Tas ir divu līmeņu process. Tātad eh, eh, ražotājs nosaka mērķa tirgu, pirmais līmenis, tātad, un izplatītājiem ir pienākums eh, pārliecināties, ka viņi pārdod klientiem tikai attiecīgajā mērķa tirgu un, ja nepieciešams, veikt rūpīgāku analīzi par mērķa grupām, kurām tiek pārdot šie produkti. Protams, ka tajos parametra diapazonos, kuros nosaka ražotājs. Uh, vēlos informēt, ka esam skatījuši iespēju noteikt 5 miljonu slieksnī, uh, kā būtisks pamats uh, nevar tikt definēts deleģētā aktā, bet mēs vēlamies norādīt, ka liela daļa no tirzniecības mazāk likvīdos instrumentos netiks pakļauta caurskatāmības prasībām, Eh, SI status var tikt piešķirts, no, nosakot, ka vismaz reiz nedēļā notiek tirzniecība, un aptuvenais dienas apgrozījums ir 100 tūkstoši. Līdz ar to daudzi uzņēmumi, kas eh, varētu piemērot 5 miljonu at, šo atbrīvojumu, tad viņiem netika piemērot šīs normas, uh, Nu, tad eh, caurskatāmība tiek pie, noteikumi tiek piemērot tikai likvidējiem tirgiem un saskaņā ar likviditātes standartiem šī nebūtu likvidi tirgi. Pavisam īsi eh, par uh, apsvērumu, kuru esam rūpīgi izvērtējuši, respektīvi SI klasifikācija. Tad, kad uh, darījumi ir ar viena veida uh, atvasinātiem instrumentiem, vai tas attiecināms ir uz visu šo instrumentu klasi. RTS 2 Mums ir ļoti precīzas noteiktas eh, visas šīs eh, atvesināto instrumentu eh, apakšklases, tātad ļoti sīki sadalīti. Tātad, ja jūs esat SI vienai klasei, tad šīs klases ir skaidri definētas. Par RTS 2, jo Svinbērns kundze to pieminēja. Mēs uzskatām, ka galvenie soļi tiešām ir noteikti RTS, eh, tātad eh, šiem soļiem ir jābūt definētiem RTS, bet mēs esam apvērsuši saikni starp RTS jauno un ziņojumu. Mēs esam pateikuši, ka ziņojumu jānāk vispirms. Un ja ziņojumā tiek secināts, ka obligāciju tirgu eh, trajektorija ir labā virzībā, tad nākamais RTS arī tiek ierosināts tad attiecīgi mēs sagaidām, ka eh, RTS gala versija, kuru pieņems kolēģija, eh, balsīsies uz tādu pašu pieeju. Un Baisai tālāk eh, komisija ir kons konsultējusies ar Baisai, izveidojot RTS. Katrā ziņā mēs ar viņiem tikāmies re regulāri un daudz uh, datu uh, bija tieši baisaid nodrošinātie dati. Par papildus aktivitātēm Mums ir vēlreiz jāuzsver, ka mēs uzskatām, ka viens kritērijs noteikti ir kapitāla piešķīrums starp tirzniecību un spekulatīvo tirzniecību, tīpaši salīdzinoši ar pamataktivitāti. Mēs piekritam, ka kapitāla piešķiršanai ir sarežģīti īstenojums tests, bet tā kā tas ir pirmā līmeņa tekstā un likumdevējs ir lēmis, ka kapitāls ir svarīgs kritērijs, tad mums ir jāizstrādā atbilstīgs tests un veiksim visu nepieciešamo konsultāciju procesu, lai pie tā nonāktu. Izvēlēsimies eh, ESMA piedāvāto variantu vidū visvērt, visnodarīgāko. Paldies! Eh, ar to noslēdzam šo punktu. Kā jau minēja Mifid saruna eh, vedēja komanda tiksies nākamu otrdien pēcpusdienu, un tad apspriedīsim tālākos soļus un par jaunajiem RTS. Mēs tajā sanāksmē arī lemsim. Paldies Majorkungam un Ludas kungam. Ar to nonākam pie kopīgām eh, eh, debatēm par 4. un 5. punktu, kopīgi noteikumi par vērtspapīrošanu un Eiropas mēroga regulējumu izveidošanu attiecībā uz vienkārši pāredzamu standartizētu vērtspapīrošanu, kā arī prudenciālās prasības attiecībā uz kredīt iestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Mans ierosinājums būtu sākt ar uh, referentu Polu Tangu un ēnu referentiem par viņa ziņojumiem, un pēc tam ziņo, uh, par otru ziņojumu referentiem Pablo un viņa ēnu referentiem, un ja laiks atļaus, tad citiem runātājiem arī dosim vārdu, bet vēlos atgādināt, ka ņemot vērā milzīgo runātāju skaitu, ja jūs varat koncentrēties uz svarīgākajiem punktiem, tad būtu labi pieturēties pie tiem, jo 11.15 mums ir kopīga uzklausīšana ar Empel komiteju, un mums līdz tam vēl ir jāpārorganizē nedaudz zāle. Mēs katrā ziņā nedrīkstam iebilgt šo pasākumu. Un tad uzreiz dodu vārdu mūsu referentam Polam Tangam. Thank you, Chair. Um, and I will try to be uh, brief if you have time. Paldies, priekšsēdētājs. Centīšos izteikties īsi ievadam teikšu, ka ja mēs runājam par vērtspapīrošanu, tad um, jāsaka viena lieta mums jāmācās un jāpiemēro uh, iemācītais pēc finanšu krīzes. Um, tas ir uh, izšķiroši. To saprast un gūt publisku atbalstu. Atkal ieviešanai tādu produktu atkal ieviešanai, kas kādreiz bija toksiski tieši krīzes laikā pēc krīzes un tagad eh, tikuši detoksificēti. Mums jāpārliecina uh, publika un šī palāta par šādu nepieciešamību un ceru uz jūsu konstruktīvismu. Ja? Uh, vērts papīri var uh, atbalstīt īsto ekonomiku, MVU tieši netieši, var atbalstīt finanšu daudzveidību lai Eiropā mēs varētu paļauties arī uz kapitāla tirgu finansējumu, un um, vērtspapīrošana var uh, sekmēt finanšu stabilitāti, lai uh, gan individus finanšu iestādes stiprinātu, gan sistēmu kā kopumu. Un tagad uh, tas viss ir teorijā, un mums tas ir jāpiemēro praksē. Ziņojumā Es izskatu divus pamatmērķus, lai pārliecinātos, ka tiek piemēroti, piemērots iemācītais. Vispirms atrisināt asimetrisko risku problēmu, un te mums nepieciešams vairāk caurskatāmības un saskaņotības. Tāpēc es ierosinu publisko datu repozitāriju, un uh, par to bija runa uzklausīšanā. Un šķiet, ka šī ir laba iespēja, lai publiskie dati būtu pieejami investoriem. Nu, un tad arī ļautu uzzināt vairāk par investoru pozīciju un eh, attiecīgi par riska faktoriem. Eiropas publisko datu repozitārijas ir arī industrijas interesēs. Ja tad būtu viens datu formāts, viena piekļuves vieta, datu bāze, un uh, tas būtu tāds ļoti proporcionāls priekšlikums. Runājot par saskaņotību. Man īstenībā bail no tādas neskaidras atbildības. Atbildībai jābūt ļoti skaidri definētai, un tāpēc arī uh, trešām pusēm jābūt zināmai atbildībai un arī uzraugiem, protams. Ja mēs, ja mēs redzam miriādas uzraugu nacionālo iestāžu ietvaros, ķēdes beigās mēs vairs nesaskatām nevienu atbildīgo personu, tas nav labi. Jāņem vērā arī esmā vadošā loma Tāpat laikā ir bažas par skaidrām un striktām sankcijām, sankciju kritērijiem no vienas puses, no otras puses ir jāprecizē šie kritēriji. Jo, jā, kritērija nav skaidrs, arī par sankcijām nav gluži skaidrības. Uh, Tas ir viens mērķis. Nākamais mērķis, protams, ir finanšu stabilitāte. Ļoti žēl, ka komisija savā priekšlikumā nav veltījusi daudz uzmanības šim aspektam. Tas ir viens no iemesliem. Es vēlos uh, ierosināt šeit uh, augstāku uh, uzglabāšanas uh, līmeni, un tas ļautu veicināt procesos, jo ko mēs tad darām? Mēs investējam kapitāla tirgus riskus banku sistēmā. Bankas ir, eh, ja bankas mēs uzskatām par buferiem, tad um, tas ir liels risks, ko mēs esam iemācījušies no pagātnes. Lai mazinātu finanšu stabilitātes risku, mums eh, jāaptur ēnu uh, bankas, mums jāierobežo investoru skats, mums jāizvēlas uzticam investori. Mums jāizkļauj uh, sintētiskā vārdspapīrošana un uh, vēlamies padomāt par um, ABCP's uh, eh, sponsorēšanu. Tagad izskan arguments, ka ABCP ir uh, kļuvis drošāks, bet um, jādomā arī par krīzes apstākļiem, jo galu galā, ja vēlamies vērts papīra tirgu, kas veicina īsto reālo ekonomiku un finanšu stabilitāti, tad eh, tirgum jādarbojas gan labos laikos, gan sliktos laikos. Eh, jābūt likviditātei tirgu, un es to nevaru par mazu uzsvert. Paldies! Paldies, Paul! Man gan eh, jāatgādina par laika limitiem, kas mums ir šai diskusijai. Otmars Karas ir ēnu referents. Lūdzu, viņam vārds tagad. Priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Man prieks eh, par šo dokumentu, kas ir labs pamats turpmākām diskusijām. Lielākoties viss ir vērtējums pozitīvi. Pie citiem punktiem vērojama intensīva diskusiju nepieciešamība, mm, bet eh, uz tiem, šie, uz tiem punktiem referents jau norādēja. Cārskatāmība un finanšu stabilitāte ir eh, galvenais, par ko mēs runājam, mm, bet eh, caur caurskatāmību un atbildību un arī atskaitīšanos jāsameklē labs balans, lai palīdzētu tir tirgiem. Uh, Runājot par sintētisko vārdu papīrošanu, mums arī ir labs diskusiju pamats. Mēs ierosinām eh, palielināt eh, riska faktoru, mazināšanas faktoru par 25%, par ko būs vēl intensīvas diskusijas. Tad eh, mums jāizkļūst beidzot no šīs krīzes jo vērtspapīrošana atbalsta reālo ekonomiku. Tas nozīmē, ka mums nevajadzētu atteikties no visa, kas mums ir. Mums eh, ir labi funkcionējošie pamati, ko var izmantot turpmākai izbūvei, bet eh, tam jāpieiet diferencēti. Tāpēc man tiešām prieks par diskusiju un gaidu kompromisu priekšlikumus, grozījumu priekšlikumus un ceru uz plašu kompromisu kas ļaus panākt parlamenta pozīcijas apstiprināšanu. Paldies, Otmar! Koncentrēsimies uz lieliem uh, aspektiem. EKR uh, saiz būs aizstājies. Paldies, ja kolēģis uh, nevarēja ierasties. Man jārunā viņa vārdā ar viņa piezīmēm, kā es neteikšu neko, ko viņš te nete nebūtu teicis. Uh, Vispirms ir, kā ir atbalsta repozitāriju. Mēs kritiski skatām sintētisko vērtspapīrošanu un uh, arbitrāžas uh, izņemšanu no STS kritērijiem. Mēs vēlamies uh, gan vairāk domāt par STS kritērijiem, runājot par bilanci sintētiskās vērtspapīrošanas ietvaros, lai palīdzētu MVU tīpaši. Uh, uzglabāšanu. Par uzglabāšanu daudz tika runāts arī uzklausīšanā. Um, Ekar uzskata, ka jābūt piesardzīgiem, bet uh, šis palielinātais par 25% uh, uzglabāšanas risks uh, nozīmē plaisu, salīdzinot to ar startautiskiem kritērijiem, līdz ar to par to vairāk būtu jādiskutē, un viņš to nesaskata par nepieciešamu. Tad uh, cārskatāmības prasības. Uh, No nu, interesantiem mums bija ļoti laba atgriezniskā saite, un viņi šaubās par var sasniegt šos caurskatāmības mērķus finanšu tirgos. Grūti saprast, kāda būs atbilstības kritērija. Būs sarežģīti saņemt informāciju par beneficārām īpašuma tiesībām, tas varētu būt sarežģīti praksē. Līdz ar to jāpadomā par pilnību, pilnīgu atklāšanu un vai tā ir opcija, kas tiešām piesaistīs investorus. Runājot par mm, Eiropas uh, repozitāriju, uh, mums ir šāpes par izmaksām, kas te var atrasties. Līdz ar to labprāt um, uzzināt vairāk no komisijas uh, par tehniskiem aspektiem. Mūs interesē arī Bāzeles uh, komitejas pārskatītais vērtspapīrošanas uh, ietvars un vai atkārtotā vērtspapīrošana ir pieņēmama šajā ietvarā. Runājot par ierobežojumiem trešām valstīm, grozījumos izskan jautājums, vai citu valstu investori var ieguldīt um, uh, Eiropas uh, vērtspapīros, neizmantojot fondus. Uh, Mums uh, nav gluži situācija, ka nav investīciju ārpus Eiropas, mm, bet um, jāskatās, uh, lai kredīti iestādes trešajās valstīs būtu uzticamas. Te jāskatās uz atbilstības aspektiem. Paldies, Saida! Un liberāļu vārdā došu vārdu Pīteram Iečekam. Paldies priekšsēdētājiem. Man jāpiekrīt līdziniem runātājiem par cārskatāmību, par SDS, kas kalpo īstajai ekonomikai, kas ir uh, stūrakmens. Bet Eh, jāskatās, lai mūsu pieeja atspoguļot reālas ekonomikas vajadzības. Tad arī labāka uzraudzība. Jābūt skaidrībai, interpretējot SDS kritērijus. Piekrītu, ka esmu tajā, tie jāspēlē eh, svarīga loma, centrālā loma. Piekrītu arī trešo pārtu certificēšanai. Trešām pusēm jāļauj konsultēt izsniedzējus šajā procesā, bet man ir šaubas par ziņojumu, runājot par atsevišķiem aspektiem. Dažviet tas sniedz pārāk tālu, un schēma sākuma varētu būt pārāk pievilcīga investoriem un izsniedzējiem. Runājot par šo risku uzglabāšanu, 20% nedarbosies, man šķiet. Turklāt tas jāpiemēro visai vērts papīrošanai, ne tikai SDS. Un tas būtu neproduktīvi bankavotu daudzveidībai, ja bankai uh, bilance jāpatur 25%, tas uh, palielina vecpapīrošanas risku, izsniedzējiem tas vairs nav izdevīgi, un arī gala patērētājiem arī nē par 5% panākt globālu vienošanos, un mums jāpaliek pie globāliem standārtiem, lai mums būtu konkurētspējīgs Eiropas vērts papīru tirgus. Līdz ar to es vēlos palikt pie 5% risku uzglabāšanas. Par uh, trešo valstu izsniedzējiem nevajadzētu automātiski slēgt durvis attiecībās trešām valstīm. Par uh, repozitāriju. Mums patīk vairāk caurskatāmības, mums uh, gribas atbalstīt pasākumus, attiecīgus pasākumus uh, vērtspapīra tirgu, bet uh, jāizskata izmaksas un izdarāmība SDS ietvarā. Kombinējot to ar citiem priekšlikumiem ziņojumā, kas uh, palielina risku izsniedzējiem, risku uzglabāšanu, atklāšanas prasības. Uh, publiskošana, es domāju, ka izmaksas varētu šo ietvaru padarīt nepievilcīgu izsniedzējiem. Esmu gan pozitīvi noskaņots par SDS ietvaru. Bija pozitīvas lietas eh, tanga ziņojumā, bet uh, ir vēl lietas, kas var apdraudēt visu šo konceptu un to padarīt mazāk atraktīvu. SDS varētu kļūt par šķērsli un uh, mums jāprūpējas, lai tie tiktu likvidēti. Paldies, Goe, vārdā Migls Viegas, bet Fabio runās viņa vārdā, lūdzu. Fabio Demāsī, jā, paldies, mūsu anu referents nevarēja ierasties šodien. Paldies referentam par priekšlikumu. Vispārīgi mūsu grupa ir ļoti kritiska pret SDS ietvaru. Uh, jūs tās eh, nepārsteigs. Eh. Mēs uzskatām, ka mums jābūt piesardzīgiem ar finan tās augtiem finanšu narkotikām, jo jūs zināt, ko krīze ir eh, paveikusi tieši vērts papīru sektorā. Bet tas īstenībā nav komisijas mērķis. Šeit komisijas mērķis ir atbalstīt MVU. Un um, mēs esam papētījuši dažādu dienestu informāciju, ECB dienestu, teiksim, un viņi uzskata, ka galvenā problēma nav piekļuva finansējumam, bet pieprasējums. Un referents arī izceļ savā ziņojumā ka grūti ir uzlabot finansējumu MVU. Drīzāk MVU ir uh, atkarīgi no labi, no tirgus uh, ar uh, labām kapitāla rezervēm. Par priekšlikumu mums patīk mm, mm, paturēšanās prasības palielinātās no 5 līdz 20 procentiem. Uh, Mēs uh, uzskatām, ka investoriem nevajadzētu izvēlēties uh, labāko banku. Līdz ar to jāskata šeit ne tikai vertikālā, bet arī horizontālā dimensija. Mums patīk caurskatāmības prasības. Un šeit uh, referentam bija instruktīvas prasības. Tirgus cieš no nepieredzējušiem investoriem. Finance Watch šeit ir eh, instruktīvi priekšlikumi, ko mēs vēlētos iestrādāt priekšlikumā. Mēs atbalstām aizliegumu atkārtotai vērtspapīrošanai, bet eh, es jau pievērsos uh, Eh, šai vertikālai eh, un horizontālai. Mm, mēs uzskatām, ka nevajadzētu sintētisko vērtspapīrošanu sākt par STS, bet citādi mēs uzskatām, ka komisija ir tāda diezgan standartizēta pieeja šim priekšlikumam, mm, to atbalstām. Paldies! Eh, Zaļie, neredzu referentu, bet Svens droši vien izteiksies. Jā, paldies, Molī atvainojas, bet viņai notiek kampaņas aktivitātes līdz pēdējiem brīdim, lai nodrošinātu, ka Lielbritānija tomēr paliek es. Līdz ar to varam viņu atvainot, es domāju, un nolasīšu viņas uh, komentāru un nododu jums viņas sveicienus. Kopumā piestais jābūt piesardzīgiem Mums jāskatās, kurš būs ieguvējs, ja tiks uh, uh, atjaunināta atkārtotā vērtspapīrošana. Nevajadzētu aizmirst arī pagātnes mācības. Um, mūsu ekonomika nepieciešams biznes, nevis uh, autonoma finansēšana. Es domāju, ka tieši finanšu starpnieki vēlas vairāk aktivitāti šajā sektorā, neatkarīgi no tā, kas notiek reālajā ekonomikā. Un centrālās bankas uh, uh, vērtspapīrošana pielīdzina ekstraordinārai monetārai politikai. Ir daudz, uh, uh daudz, kas liecina, ka par to, ka EP vēlas iet tālāk par komisiju un padomi. Uh, atbildot eh, reālās ekonomikas vajadzībām. Nevajadzētu zaudēt tos eh, mazos, bet svarīgos uzlabojumus, kas tika panākt šajā sektorā pēdējo gadu laikā. 20% mm, eh, riska uzglabāšana. Mēs vēlētos tomēr palikt pie 5%. Mēs atbalstam atkārtotās svērtspapīrošanas aizliegumu. Uh, un uh, ierobežojumus par aizdevumiem, kā 8.4 uzskaitīts. Mēs atbalstam arī jaunu punktu 8.9, kas izņem arbitrāžu sintētisko vērtspapīrošanu, ko izņem no STS marķējuma. Mēs um, atbalstam arī to, kas, kas rakstīts 5.1 un ierobežojumus tirgiem. Uh, par regulētiem uzņēmumiem 2A. Mēs atbalstām arī ESMA lielāku lomu un nacionālās kompetentās iestādes, eh, lai nodrošinātu, ka STS kriteriji tiek eh, ievēroti. Trešajā pantā un piektajā eh, pantā 1A Mums uh, patīk jaunieviestie kriteriji, mums uh, jāskatās, kas notiek reālajā ekonomikā. Līdz ar to labi, ka 10.3 parādās jaunā rindkopa, kur uh, tiek aicināts skatīties, kādā ietekmē tiek izdarīta un reālo ekonomiku un sabiedrību. Bet mums ir šaubas, par kurām cerams runāsim, konsultējoties ar referentu klāt šī pašsertifikācija 14. pantā. Nu, parasti jau pašas puses ar to nenodarbojas, parasti jau nodarbina juristus, un viņi uh, neatkarīgi lemj par to, vai kas, kaut, kaut kas ir STS. Nepieciešama arī autonoma iestāde kaut kad vēlāk. Nepieciešams arī pārbaudas izlases kārtā par atbilstību un par ECB. Lai šī sistēma darbotos, nevajadzētu uzskatīt vērtspapīrošanu par STS. Ja pircēji un pārdevēji vēlas kaut ko certificēt un saukt par STS, tad mums nebūs problēma, būtu naivi tā domāt. Mums ir šaubas arī par sintētisko vērts papīrošanu 99.3b līnijas starp uh, arbitrāžu un uh, bilances sintētisko vērts papīrošanu ir uh, grūti novalkama. Te šis lietas jānošķir, īpaši bonafide un netransferējama apdrošināšana Ir arī vesela rinda citu jautājumu, kurus mēs gribētu iekļaut šajā kontekstā. Vispirms eh, šis sīznī koncepts eh, riska papildināšana, riska saglabāšana, tad tas eh, ir. Es par šo riska daļu varbūt runāšu īsāk, jo es redzu, ka mm, priekšsēdētājs norāda, ka mans 5 minūšu limits jau ir izveidies. Uh, Tātad mums būs arī citi jautājumi, uz ko mēs fokusēsimies mūsu grozījumos. Es tikai gribēju um, savu runu beigt, sakot, ka um, šī te neprecistāta uh, ar 5%. Tas ir saistīts ne tikai ar STS, bet arī ar visu vēstpapīrošanu, un tāpēc mēs izmantosim šo regulu, uh, un mēs ieteiksim šo 5% koriģēšanu arī attiecībā uz citiem gadījumiem. Paldies. Tālāk Marko Sānī FDD e vārdā. Paldies. Es gribētu pateikties referentam par ļoti interesanto priekšlikumu, kur ir ņemti vērā atsevišķi problemātiski jautājumi, kas šeit ir izskanējuši šajā zālē. Un um, par šiem jautājumiem ir runājušas arī politiskās grupas, kā arī pilsoniskā sabiedrība. Mēs esam diezgan kritiski eh, pret šo priekšlikumu, un iemesls ir viens. Tas ir tāds priekšlikums, eh, kurš jebkurā gadījumā nekad neatrisinās eh, problēmu, kas, ar ko sastopas MVU. ECB statistika ļoti skaidra galvenā problēma, ar ko sastopas eh, MVU, šī problēma nav saistīta ar piekļuvu kredītiem vai likviditātei. Eh, tas eh, lielākā problēma ir pieprasījums. Ja, un šis priekšlikums nemainīs neko maziem un vidējiem uzņēmiem. Vienīgais, ko es varu teikt pozitīvu, pēdiņās gan. Uh, ir tas, ka šobrīd ir lielas problēmas ar banku sistēmas bilancēm. Un šis priekšlikums vismaz radīs eh, kaut kādu jaunu tirgu, kas varētu palīdzēt eh, bankām risināt situāciju. Bet jautājums par to, par kādu cenu tas notiks. Eh, tāda cena būs sistēmisko risku palielināšanās. Un es esmu satraucies eh, par to, ka mēs ejam pilnīgi nepareizā virzienā un ļoti žēl, ka cilvēki, kas investēs šādos instrumentos, tā sauktie institucionāli investori, šie e, investētāji jau ir ļoti saistīti savstarpēji ar banku sistēmu. Viņi ir e, saistīti ar repo tirgiem un repo sistēmu. Un mēs uzskatām, ka šis priekšlikums gal galā novedīs pie sistēmas kā riska palielināšanās, jo ir ļoti daudz um, šie savstarpēji eh, riski, arī šie dažādie svirošanas mehānismi, kas savstarpēji saist ļoti cieši finansiālās sistēmas dažādās daļas. Un vēl viena tāda lieta, kas, mūsuprāt, nav pareiza, mums ir elements, kas varbūt, elementi, kas um, funkcionē kaut kādās noteiktās sistēmās, un mēs uzskatām, ka šos uh, elementus varētu ļoti labi pārcelt arī citā sistēmā, kas ir Eiropas Savienība. Bet uh, vērtspapīrošanas jomā mēs ļoti labi apzināmies, ka Eiropas Savienība būtiski atšķirs no ASV, kaut vai kapitāla tirgu izmantošanas ziņā Eiropā ir ļoti liels tāds E, tirgus, kas ir līdzīgiem instrumentiem, kaut vai obligācijas ir šāds gadījums, bet ir arī ļoti liels atšķirības starp šiem produktiem. Es nedomāju, ka STS, e, e ETS vienkārši aizstās esošos obligāciju tirgus, kas ir ieguvuši savu popularitāti. Es nedomāju, ka šeit notiks automātiski šī aizvietošana. Un ko varētu teikt par ieguvumiem un izmaksām? Kāds līdzsvars būtu šeit? Laikam vairāk būs izmaksu pusē šis svars. Un, ja mums būtu tāds ļoti labs priekšlikums par STS ar ļoti augstiem caurskatamības līmeņiem, ņemot vērā visu simetriju tirgu, tad varbūt mēs varētu radīt arī labu ietvaru tāda veida produktam. E, tādu ietveru, kas varētu būt efektīvāks, bet no otras puses es domāju, ka šāda veida instruments un tādi tirgi negūs milzīgu popularitāti ne banku, ne citu operatoru vidu. Uh, jo jāņem vērā arī visas izmaksas, kas ir saistīta ar informācijas sniegšanu, ar visu aktīvu uzraudzību, ka kas viss tik nebūs jādara, lai šādu informāciju nodrošinātu. Īsnībā tās prasības būs tik smagas, ka bankas par tām neinteresēsies, bet šo sistēmu negribēs ieviest. Un ļoti uh, Žēl, ka mēs šajā priekšlikumā ieguldam tik daudz pūliņu. Mums ir politiskās grupas, kas strādā, referenti, un milzīgs darbs tiek likts iekšā, un esmu noraizējies, ka mērķis netiks sasniegts. Neiegūs mazie un vidēji uzņēmumi to, ko vēlas redzēt e Eiropā. Tātad mēs um, esam pateicīgi arī referentam viņa darbā par izkretenciju 20%. Varbūt arī šis liegums ir laba ideja, bet par sintētisko vērtspapīrošanu šeit arī mēs gribētu pilnīgi, lai liekts būtu šis instruments STS ietverā, jo atvasinājuma izmantošana neatbilst eh, definīcijai par to, kas ir vienkārša un sārskatāma vērtspapīrošana. Paldies, Mārko, es eh, neredzu nākamo runātāju, un tad mēs pāriem pie piektā punkta, un tad mēs mm, mm, izdarīsim kopsakumu par šo iepriekšējo. Un tagad došu vārdu nākamajam referentam Pablo. Paldies, es runāšu spāņu valodā. Mēs visi piekrītam, tam, ka Eiropas Savienībai ir jāvirsās iepratiem patiesai īstenai kapitāla tirgu savienībai. Uh, Un tieši kapitāla cirkulācija un aprit ir viena no pamatbrīvībām Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka šeit ir jāņem vērā divi principi, kas ļautu tirgiem darboties atvērtāk un integrētāk, tāpat laikā šie tirgi būtu arī konkurētspējīgāki un efektīvāki. Un mm, tādā veidā būs, būs iegūms visiem, jo īpaši maziem vidēji uzņēmumi iegūs Ir vairākas bažas, kas ir izskanējušas, un šīs bažas ir pauduši arī kolēģi. Un es eh, tikai cenšos meklēt risinājumus, bet šī iet, šī, šajā ietvarā, šī ziņojuma ietvarā. Un galvenais fokus ir spēja maziem un vidējiem uzņēmumiem operēt vienotā kapitāla tirgu. Eh, mans kolēģis vērtspapīrošanas eh, referents eh, raksta, ka mums ir jāgūst mācība no krīzēm. Šeit es pilnīgi piekrītu, mums jābūt realistiskiem. Un mm, finanšu krīze, kas notika starp 2007. un 2009. gadu, vai arī krīze, kas ir notikusi pat līdz šim brīdim, eh, šādā kontekstā vērtspapīrošana ir darbojusies ļoti labi, kā finansēšanas forma, kā kapitāla piesaistes forma. Un viena no svarīgākajām tādām atskārsmēm pēc ekonomiskās krīzes norāda uz to, ka ir finansiālie produkti, kas mm, ļoti labi darbojas kopējā izpratnē. Tomēr ir šiem produktiem arī noteikti reputāciju, arī noteikti klišejiski izpratne, stigma. Un uh, šo labo produktu reputāciju varbūt ir sabojājuši atsevišķi elementi, kur ir vai gadījumi, kad ir bijis bezatbildīga darbošanās ar šiem labajiem produktiem. Piemēram, arī ASV tā ir bijis. Tas viss ir traucējis stabilizēt kapitālu situāciju. Un mums ir jāstabilizē šīs lietas. Mēs nevaram atļauties um, atgriezties pagātnē, mēs nedrīkstam nonākt pie situācijas, ka finansu uh, svārstības uh, negatīvi ietekmē mūsu sabiedrību attīstību, un tāpat laikā mums ir arī jādod ieguldījums uh, arī ilgspējas atgriešanai Eiropas Savienībā. Tātad šīs ir prioritātes - finansiālā stabilitāte un ekonomiskā izaugsme. Un neapšaubām ir ārkārtīgi svarīgi diversificēt eh, finansējuma avots. Un caur kapitāla savienību, kapitāla tirgu savienību, ko mēs cenšamies radīt, mēs radīsim vairāk iespējas arī investējiem, in, investoriem. Mēs eh, tiešāk saistīsim investīcijas ar reālo ekonomiku. Mums ir jāatbalsta tāda finansiālā sistēma, kas ir stipra un arī izturīga. Un tas nozīmē, ka mums ir jāfokusēs uz finansiālo integrāciju un jāpalielina konkrētspēja. Šeit man šaubu nav, ka ja, ja mēs radīsim tādu vienotu Eiropas sistēmu vērtspapīrošanai un sistēmai būs augsta kvalitāte, tad tas arī palīdzēs sasniegt minētos mērķus un arī dos lielāku stimulu finanšālo tirgu attīstībai Eiropas Savienībā. Mums ir jādiversificē arī finansējuma avotus un jāpalīdz mobilizēt šo kapitālu, kas šobrīd netiek izmantots. Mums ir jādara tā, lai uzņēmumiem darboties būtu vieglāk, jo īpaši ir jāatvieglo uh, MVU iespējas piekļūt kredītlīdzekļiem, jāatbalsta un jāpalīdz arī mājasemniecībām. Arī mājasemniecībām ir jābūt eh, vieglākai piekļuvēji kredītlīnijām. Un šajā ziņojuma projektā, ko esmu izstrādājis, es eh, piedāvāju sekojošo. Vispirms es piedāvāju mainīt hierarhisko pieeju Un tas uh, arī būs par tādu izšķirīgo elementu, ja šis likumdošanas dokuments uh, būs veiksmīgs. Gan komisijas, gan padomas priekšlikums uh, ir svarīgi stūrakmeņi, svarīgi soļi, kas nodrošina vienādas apstākļas visā Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi korekti definēt visus kritērijus, kas ļauj nodrošināt piekļuvi kredītiem. Un Es domāju, ka eh, šo te pieeju, kas ir balstīta uz āriem eh, reitingiem, atcelšana, šāds pieejas atcelšana varētu palīdzēt eh, mums virzīties uz harmoniskāku pieeju, kas vairāk saskanētu ar to, kas šobrīd funkcionē Amerikā. Un tāpēc es gribēju arī iesaistīt visus, arī Eiropas centrālo banku. Un runājot par eh, kapitāla tirgu savienību, nevajadzētu šeit domāt un fokusēties tikai uz lieliem uzņēmumiem. Faktiski vajadzētu būt pavisam pretējam redzējumam. Galvenie ieguvēji tie ir mazie un vidējie uzņēmumi jo tieši šie uzņēmumi dod eh, vislielāko ieguldījumu darbvietu radīšanā. Eh, tā tad stiprināt MVU, sniedzot plašākas iespējas, plašāku iespēju rast finansējumu. Tas ir pats svarīgākais lai šie mazie un vidējie uzņēmumi nebūtu atkarīgi, kā tas ir bijis līdz šim, no mazajiem kredītiem, mazajās bankās, kas atrodas geografiski tuvu pie šī uzņēmuma. Un vēl ir arī citi veidi, teiksim, kapitāla investīcijas, kas nāk ne tikai no Eiropas Savienības, bet arī no citām valstīm. Un, manuprāt, šajā ziņā mm, kapitāla tirgus savienība tiešām dos brīnišķīgas iespējas, liels iespējas, tīpaši paverot jaunas iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un šādā kontekstā jebkurš ieguldījums vai arī piedāvājums no kolēģiem ir ļoti gaidīts. Tas viss, ko es gribēju teikt, ja ir kādi ierosinājumi, tad eh, esmu gatavs to uzklausīt. Paldies, Pablo! Tālāk, Andri, referentiem vārds vispirms došu vārdu Jonasam Fernandesam, referents no S&D grupas. Paldies priekšsēdētāji. lieta tāda, ka mēs šobrīd izskatām divus ziņojumus, kam būs arī ļoti skaida ietekme uz Eiropas Savienības ekonomikas atvesļošanos, un tas ir atkarīgs no tā, kādā veidā ECB monetārā politika tiek realizēta un īstenota, kā darbojas pārneses mehānisms ko realizē ECB, un tas uh, arī ietekmēs banku darbību ar multiplikātoru uh, efekta palīdzību. Paldies, Pablo, par šo tekstu. Man ir vairāki komentāri, kurus es gribēju izcelt. Kā mēs redzam šīs lietas, kā vajadzētu to visu atspūgļot likumdošanas pakete? Esmu pārliecināts, ka uh, mums ir tikai daži jautājumi, kur mūsu redzējums atšķirs par ziņojumu. Gribēju skaidri pateikt, ka jebkurš kapitāla prasību pārskats, eh, ko mēs kā grupa varētu atbalstīt eh, attiecībā uz STS, tam ir jābūt tieši saistītam ar sarunām eh, par Polatanga ziņojumu. Un, kā jau es teicu, mēs noteikti gribam vest sarunas par kapitāla prasībām kādām šīm prasībām ir jābūt, lai nodrošinātu vienkāršu un caurskatām vērtspapīrošanas sistēmu. Bet tomēr šīs vērtspapīrošanas sistēmas efektivitāte būs lielā mērā atkarīga no tā, kas izrietēs no tanga ziņojuma. Ja mēs gribam fokusēties uz standartu uzlabošanu, tad tas atkal ir jāsaist ar tanga ziņojumu. Un tas ir um, pilnībā atkarīgs tātad no sarunām sakarā ar iepriekš minētu ziņojumu tieši šīs sarunas savā gaitā nodefinēs arī kapitāla prasības, ko STS sistēmai varēs piemērot. Mans grupas sākotnējā pozīcija ir tāda, ka kredītreitinga aģentūru viedoklis nebūtu jāatstata atpakaļ šajā regulā. To mācību mēs guvām no iepriekšējās krīzes. Mums ir jāizvairās no situācijas, kad reitings, ko piedāvā mm, aģentūras, ka šie reitingi tiek mm, jaukti arī iekšējā reitingu sistēmā. Tāpēc kreditreitingu viedoklis nav jāiekļau regulā par STS, tas būtu pareizi. Un mēs piekrītam arī referenta redzējumam šai sākarā. Mēs uzskatām, ka alternatīvās sistēmas, kā noteikti kapitāla prasības, ir pietiekami drošas. Un arī uh, par šo iekšējo reitingu pieeju. Šeit ir jāpadomā par to, kādu svaru piešķirt šim aspektam. Tomēr mēs nepiekrītam referentam, kas piedāvā samazināt reitingu no 95%. Ja tas attiecās uz iekšējo reitingu bāzētu pieeju. Ja mēs pieņemam sistēmas, kur nav absolūti skaidri un caurskatāmi, saprotams, kādi kriteriji tiek izmantoti reitingu veidošanā. Vai nu tā būtu reitinga aģentūra vai kāda cita iestāde, tad mēs to nevaram atbalstīt. Un par sintētisko vērtspapīrošanu Pols Tanks ir skaidri arī skaidrojis, ko tas viss nozīmē, kad runājām par iepriekšējo ziņojumu. Tomēr, lasot komisijas priekšlikumu, rodas mm, ies iespējas, um, ka šeit ir liberālāks um, kapitāla prasība pieejas piedāvāts attiecībā uz sintētisko vērts pīrošanu. Un produkta radītājs vai, vai institūcija, kas rada šo investīciju produktu, tas nosaka attiecīgo produktu pēc raksturu bet mēs atbalstītu stingrākas prasības attiecībā pret sintētiskiem vērtspapīrošanas produktiem, it īpaši, lai šīs prasības pilda šo produktu radītājs. Un uh, sintētiskās vērtspapīrošanas modeļu sakarā kapitāla prasības jau, jau ir maksimums, ko mēs varētu pieņemt. Mēs gribētu atbalstīt Poltanga ziņojumu pieeju Uzskatām, ka jāuzlabo kapitāla prasības eh, produktiem, vērtspapīrošanas produktiem, ar, tāpēc, lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus. Un jāmazina prasības eh, aktīvu balstītām prasībām MVU, mm, un tas būtu labs piemērs, kā palīdzēt MVU. Tomēr mums nevajadzētu mazināt prasības, bet vajadzētu darīt visu, lai attiecīgie produkti ir faktiski arī mērķēti uz šiem mazajiem vidējumiem un lai nebūtu tie tādi, ko varētu pārdot plašākā kontekstā, tāpēc mēs gaidam arī tā ziņām rezultātu. So, week... Jā, tad esam nonākuši pie KR grupas un Saīts Kamals eh, izteiksies. Lūdzu, paldies, šoreiz runāšu savā vārdā, atšķirībā no iepriekšējās reizes, kad Mortena vārdā runāju, bet eh, tas pamatā balstās uz grupas nostāju kā tādu. Vispirms paldies Pablo par paveikto darbu Viņa ziņojumā ir iekļaut vairāk svarīgi punkti. Pirmkārt, jau metodas hierarhija. Mēs redzam, kādu loģiku referenci izmanto, kā veido hierarhiju un kā tas maina iekšējos modeļus. Mēs atbalstam vēlmi vienkāršot. Tomēr ņemot vērā, par ko ir runa, tad jautājums ir, vai mēs jebkad varēsim nonākt pie vienkārša eh, risinājuma tik sarežģītiem produktiem. EKR uh, eh, patīk šī e, mazināta paļaušanās uz reitingu aģentūrām. Mēs atzīstam, ka tas līdz šim ir radījis nekonsekvenci. Tomēr atsevišķas iesaistītās puses ir pauduši bažas Eh, piemēram, automašīnu līzinga nozare ir paudas bažas, ka viņi cietīs no tā, ka nevarēs izmantot iepriekšējās metodas, un tur mums ir jāpapēta, konsultējoties ar viņiem, kādas ir šīs iekšējās metodas, un vai tiek ierosināts tādas, kas var tikt izmantotas, jeb tādas, kas eh, ievērojami sadārdzina viņu darbību. tālāk uz iekšējiem reitingiem balstīta pieeja. Mēs atzinīgi vērtējam referenta vēlmi uh, eh, IRB izmantošanu lielākam eh, uzņēmumu skaitam, pastarpināto datu izmantošanu, proxy data, un uh, tas varētu tuvināt uh, mūs ar ASV investoriem. Tomēr, ņemot vērā, ka Eiropā tas līdz šim nav atļauts bijis, mēs uzskatām, ka ir nepieciešams nodrošināt konsultatīvu informāciju un vajadzētu veidot pilnīgi skaidru izpratni eh, par to, kā tas darbosies. Par korekcijām standartizētai pieejai. 258a jaunais pāns eh, standartizēts pieejas izmantošanas ļoti sarežģītiem vērtspapīriem. Uh, Eh, mums vienmēr ir jāatgādina, par ko STS, ko STS nozīmē saīsinājumā - Simple Standardized Transactions. Tātad vienkārši standartizēt caurskatāmas transakcijas. Tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam pieļaut to, lai uh, nozara slēptos aiz sarežģītiem instrumentiem. Tā kā mēs atzinīgi vērtējam eh, ziņojumu un izpratnē ir jābūt par to, ka produkti arī turpmāk būs sarežģīti, bet ilgtermiņā jāskatās uz saikni starp abiem ziņojumiem, Tanga kunga un uh, Pablo ziņojumu. Tad STS eh, un ne STS abi būs pietiekami sarežģīti. Paldies! Paldies, Saīd! Liberāļi! Mihails Toirers! Jā, paldies priekšsarētāji, godātie kolēģi. Daudz, kas jau ticis ir pateikts, un arī es vēlos eh, pateikties Pablo Zalba par viņa ziņojumu. Eh, tāpat arī tas, eh, ko viņš ir sacījis, Pēters Jeržiks, piemēram, runāja par vecu pirošanas paketi. Uh, Mums ir tur zināms eh, bāžas, ka mēs cenšoties izdarīt vienu lietu, neizdaram eh, daudz sliktāk. Balstoties uz ASV finanšu krīzes eh, procesiem, mēs konstatējam, ka diferencēti veidojušo situāciju Eiropā uh, Ne visi vērtspapīri bija kritiski vērtējami. Bija vesela virkne vērtspapīrošanas produktu, kas bija droši pret krīzi, kas neradīja nekādas problēmas. Un acīm redzami, ka runājot par uz aktīviem balstītiem vērtspapīriem, ir jāredz, kas tiek vērtspapīrots. Un eh, tad eh, riska svērums nevienmēr nozīmē to, ka uh, kopējais mērķis ir vērtspapīrošanas eh, tirgus eh, atdzīvēšana, ka tas arī tiek sasniegts. Viena lieta, kas tik jau pieminēta, tātad piesaistītajām pusēm, eh, kas ikdienā ar to strādā un kritiski ir atsaukšies par sekojošo kurā vietā īsti vajadzētu iejaukties. Mēs uzskatām, ka nav nekādam uh, Eh, milzīgai atšķirībai jābūt eh, par eh, sektējām obligācijām un tādēļ ir nepieciešams um, balstīties uz ierosināto IRBA erba sarakstu un STS, tas varētu risināt šo problēmu un tādējādi tiek mēģināts uh, attiecībā uz reitinga aģentūrām uh, atturēt tās no iekļaušanas vērtspapīrošanā, bet vai tas ir labākais risinājums, to mēs apšaubam, jo eh, uz aktīviem balstītie vērtspapīri tad tiktu negatīvi skarti, un līdz šim arī komisija un ESMA nekādus eh, risinājumus nav ierosinājusi. Eh, mēs vēlamies arī turpmāk izmantot šīs transakcijas, jo no tā ir atkarīga reāla ekonomika Eiropā diezgan ievērojami. Tas, teiksim, skar automobiļu līzinga programmas eh, un eh, tas skar mazos un vidējos uzņēmumus. Ja šāda veida vērts papīrošana atkrīt, tas eh, negatīvi ietekmētu reālo ekonomiku. Mēs nevaram komerciāli izmantojamos papīros atpazīt augstus riskus, bet, eh, un tas arī iepriekšējās krīzes posmā netapa skaidrs, līdz ar to nav vērts no tiem atteikties. Es un Beka eh, komerciālajie papīri ir jāizmanto arī turpmāk. Katrā gadījumā jāpārliecinās eh, par iekšējo novērtējumu, ka to varēsim izmantot arī turpmāk. Mēs šai ziņā iesniegsim grozījumus, mm, bet um, kopēja pieeja uh, vērtspapīrošanas tirgu atkal palaist Eiropā. Mēs atbalstām uh, un ALDE grupa atbalsta šādu pieju. Paldies, uh, Maikl. Tagad goja grupa, jūs visus aizstāvjat šodien. Nu, tad eh, Renīriņa Karī vietā mums ir Fabio Demāzī. Um... Paldies! Paldies arī Pablo Zalpam par uh, sagatavoto priekšlikumu. Es jau izskaidroju mūsu vispārējo nostāju par uh, sekuritizācijas pieeju, un uh, pretēji tam, ko teica Pablo, mēs neredzam šeit pietiekam daudz pierādījumu tam, ka pastāvētu uh, cieša saikne starp šiem vērtspapīra rīkiem un MBU finansēšanu. Protams, ka atbilstošais viedoklis šeit jau ir atspoguļots, bet, kā Maikls norādīja, mēs visticamāk nesaskarsimies ar līdzīgām problēmām Eiropā. Gribētu norādīt, ka tad, kad radās krīze ASV eh, šajos tirkos, dažas valstis, piemēram, Francija, uh, gatavojās legalizēt tiesisko ietveru šāda veida aktivitātēm. Ja mēs būtu nogaidījuši pāris gadu vairāk, tad visticamāk mēs būtu saskārušies ar tieši tādām pašām problēmām. Uzskatu, ka šo priekšlikumu galvenais mērķis ir nodrošināt, lai bankas atbrīvotos no a, sliktajiem a, aktīviem. Un, protams, ka tas ir jādara, bet mēs nezinām, kādā veidā. A, Mēs nedomājam, ka šādu aktīvu nodošana pārējai sabiedrībai banku sistēmu padarīs stabilāku. Par šo ziņojumu trīs komentāri. Uzskatām, ka referents ir pieņēmis negatīvu lēmumu grozot komisijas priekšlikumu. Tātad viņš ir izvēlējies negatīvu pieju, atbalstot komisijas viedokli, ka uh, Eh, iekšējo reitingu pieeja ir labāka par standartizēto pieeju. Mēs redzam, ka bankas var manipulēt ar eh, riska svēršanu un līdz ar to eh, var simulēt aktīvus. Tāpat arī mēs izturamies skeptiski attiecībā uz referenta ieteikto ieteiktajām samazinātajām prasībām. Mēs redzam, ka komisija norāda, ka vajadzētu balstīties uz minimāliem 95% no risku vērtības, bet referents iesaka to samazināt līdz 85%. Tāpat arī referents neatbalsta komi komisiju attiecībā uz vecākajām pozīcijām. Mēs uzskatām, ka šeit uh, rādītājiem ir jābūt daudz augstākiem. Jebkurā gadījumā paldies par šo priekšlikumu, un es ceru, ka diskusijas būs uh, rezultatīvas. Uh, Neredzu nevienu no zaļo grupas, vai Sven jūs neaizstājat Molliju? Nē. Labi, tad došu vārdu Marko Valī, lūdzu. Paldies, pavisam ātri. Vispirms vēlētos izklāstīt, kāda ir mūsu vispārējā politika. Kā jau mani kolēģi norādīja, mūsu grupa uh, pauž kritiku pār komisijas eh, vēstpapīrošanas priekšlikumu un arī referenta priekšlikumu. Mēs eh, neuzskatām, ka tas palīdzētu MBU. Paradoxālā veidā pastāv ļoti daudz risku eh, un varētu arī paaugstināties sistēmiskais risks un rasties nekustamā īpašuma burbuļi. Uh, Galu galā mēs redzam, ka bankas mēģina gūt pēļņu un trūks saurdzmības attiecībā uz banku aktivitātēm. Ja runa par reālu ekonomiku, tad mums šeit ir ļoti daudz iebildumu. Sistēmiskie riski ir ārkārtīgi augsti. Mēs vēlētos, lai politiķi samazinātu šos sistēmiskos riskus. Un noteikti, ka mums vajadzētu pievērst tam vairāk uzmanības. Mēs līdz šim nesam to paveikuši. Mums vajadzētu strādāt pie nodalīšanas bankās un tāpat arī valstu investīciju plāni atbalstīt eh, patēriņu pieprasījumu. Šķiet, ka tas ir tāds kā tabū, bet mums vajadzētu paskatīties, kas notiek, jo šķiet, ka pašreizējie priekšlikumi nedod nekādus rezultātus. Tie dod rezultātus tikai bankām un finanšu spēlētājiem. Attiecībā uz Pablo ziņojumu mēs arī vēlētos paust kritiku. Pirmām kārtām piesardzības prasība samazināšana. Tas noteikti nav pozitīvi vērtējams. Nesaskatu arī saikni starp uh, reālu ekonomiku un uh, šīm uh, likmēm. Tās īstenībā ir jāsāc par likmēm. Tāpat arī mums ir jādomā par to, vai finanšu operatori nepalielinās sistēmiskos riskus. Galu galā te arī runa ir tikai par finanšu spēlētāju, nevis par reālu ekonomiku. Iekšējās kredītreitinga aģentūras. Šeit vispār nav nekādas caurdzamības. Protams, mums ir problēmas arī ar ārējiem kredītreitingiem, bet mums noteikti vajadzētu padomāt arī par uh, reitinga aģentūrām, lai nodrošinātu, ka to veiktais darbs ir konkurētspējīgs un lai reitingi ir neatkarīgi. Ja uh, cilvēki varēs paši sevi certificēt, tad šie produkti diemžēl nedarbosies. Arī svirošanas uh, ietekme būs ierobežota. Ja šeit tiek uh, nodrošināta pārāk liela brīvība, tad uh, sekas var būt smagas. Tāpat ir jānodrošina tas, lai šie priekšlikumi neradītu necaurredzamus un neskaidrus produktus. Tieši tāpēc mēs esam pret to. Jūs to nosaucat par STS, bet īstenībā aiz tās lēpjas priekšlikums, kas nav caurzams un vienkāršs, drīzāk te ir runa par ļoti sarežģītu un neskaidru priekšlikumu. Uh, Mēs eh, esam kopumā par to, bet mēs gribētu to mazliet pielāgot. Paldies, vairāk neviens nevēlas izteikties. Nē, ne, tomēr ir vēl viens runātājs. Un tad arī noslēgsim runātāju sarakstu. Nīna Gila, lūdzu jums vārds. Pēc tam Pols un Pablo. Paldies! Es vēlējos apsveikt savu kolēģi Polu par sagatavoto ziņāma projektu. Šķiet, ka tas ir ambiciozs ziņojums, un tas arī nodrošina vajadzīgo līdzsvaru starp to, ka bezapīrošanas produkti ir jāatdzīvina, un cerams, ka tas veicinās arī reālu ekonomiku. Un tāpat arī domāju, ka tiek nodrošinātas vajadzīgās garantijas finanšu stabilitātei. Un mēs līdz ar to varam arī uh, vērsties pret pašreizējo neskaidrību. Es domāju, ka mēs nevēlamies atgriezties pagātnē. Mēs gribam mācīties no pagātnes kļūdām. Domāju, ka pats svarīgākais būtu nodrošināt labāku pārskatu, kuri aktīvi tiek eh, vērtspapīroti, kāds ir risku profils un kam šie aktīvi tiek nodoti. Vienlaicīgi mums ir jāzina, kurš investē šajos produktos. Līdz pat eh, šim brīdim viss tas nav bijis pietiekami skaidrs. Mēs redzam, ka viss ir kaut kur noslēpts kādā lielā melnā kastē. Ja mēs vēlamies nodrošināt, lai STS būtu drošāki un lai mēs varētu izvairīties no pārliecīgiem riskiem un burbuļiem, mums vajadzētu nodrošināt caurdzamību attiecībā uz visu vēstpapīra tirgu. Tātad lielāka caurdzamība, kā jau norādīja referents, ir nosacījums STS mērķējumam, un par to savukārt mēs varētu iegūt uh, labākas kapitāla prasības un sadarbību pie tā. Domāju, ka uh, vēsapīrošana un arī datu depozitārijas mums ir ļoti palīdzējuši, bet mums vajadzētu nodrošināt, lai tas tiktu izveidots pareizajā veidā. Vēl viens komentārs. Mēs vēlamies piesaistīt naudu Eiropas ekonomikai, un tas ir pats svarīgākais faktors. Taču šķiet, ka šajā ziņām tekstā e, parādās dažādi sarežģījumi tiem investoriem, kas neatrodas Eiropas Savienībā. Gribētu dzirdēt polu viedokli šajā jautājumā. Domāju, ka tas varētu radīt šķēršļus. Nākamais - datu depozitārie efektivitāte. Domāju, ka ir būtiski, lai tas būtu neatkarīgs, neitrāls un arī bezpēļņas. Esmu, ne, neesmu pārliecināta par esma lomu. Iespējams, ka esma varētu būt valdklis, bet noteikti ne vadītājs. Paldies, Nīna! Un tagad uh, nobeiguma vārdiem eh, vispirms izteiksies eh, Pauls Tanks un pēc tam Pablo Zāba. Lūdzu, Paul. Paldies, priekšēdētājs, patiešām centīšos izteikties īsi. Paldies visiem par diskusijām. Domāju, ka parādījās ļoti svarīgi jautājumi. Un redzu, ka pastāv arī tāda vispārēja piekrišana. Protams, mums ir vajadzīga caurdzmība un atklātība. Tas ir pamatprincips, pēc kura mums būtu jāvadās mūsu darbā. Nākamais - finanšu stabilitāte. Tāpat arī tika pieminēti sistēmiskie riski. Domāju, ka mums vajadzētu arī par to runāt. Es redzu, ka mēs eh, runājam par vienu un to pašu tēmatu. Protams, ka viedokļi var nedaudz atšķirties, bet domāju, ka pamatnostādnēs mēs varam piekrist principiem un domāju, ka tas ir pozitīvi. Protams, vēl ir daudz neizdarītā. Mums ir jādomā par to, kā caurdzamība varētu darboties tādā proporcionālā veidā. Tāpat arī Nīna pieminēja to, ka mums vajadzētu iekļaut trešās valstis. Mm, domāju, ka šis STS marķējums nedarbojas vairs ārpus Eiropas, bet mums vajadzētu tomēr nodrošināt, lai trešās valstis tiktu ietvertas. Tas noteikti būtu jāņem vērā. Pēc šīm diskusijām ļoti labprāt mm, turpināšu darbu. Redzu, ka mm, tiek pausta kritika, bet tā ir konstruktīva un domāju, ka tas ir labs iesākums. Paldies! Paldies, Paul! Un tagad. Uh, par savu ziņojumu un noslēgumu vārds Pāvilaus Zābam. Paldies! Paldies priekšādātā, paldies arī visiem kolēģiem par um, viņu ieguldījumu. Lielākā daļa no komentāriem bija konstruktīvi. Es uh, gribētu komentēt dažus no tiem. Hons Fernandes teica, ka mums vajadzētu uzlabot uh, monetārās politikas darbību. Es varu tam tikai piekrist. Uh, šajos ziņojumos mēs mēģinām uz to virzīties. Mēs mēģinām dot savu ieguldījumu tajā, lai monetārā politika tiktu virzīta uz priekšu ECB. Protams, tas neatiecas tikai uz šiem ziņojumiem, tas attiecas uz visu Eiropas Savienību. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs varētu nodrošināt integrētus finanšu tirgus. Tas savukārt palīdzētu monetārai politikai. Fernandes kungs arī pieminēja saiknis starp manu ziņojumu un ziņojumu, kuru gatavo Tanga kungs. Protams, mēs visi tam piekrītam. Tieši tāpēc mēs eh, sadarbojamies, lai nodrošinātu šos mums visiem kopīgos mērķus. Vēlētos izmantot šo iespēju, lai pateiktos Tanga kungam par sadarbību. Tagad par kapitāla piekļuves uzlabošanu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Uh, Fernandes kungs pauda viedokli, kas ir ļoti līdzīgs manējam. Protams, varbūt pastāv kaut kādas nianses mūsu viedokļos, bet noteikti, ka mēs panāksim kompromisu. Attiecībā uz Kamālkunga teikto, es saprotu viņa bāžas par hierarhisko situāciju. Domāju, ka mūsu mērķis tomēr ir kopīgs, mēs vēlamies uzlabot sistēmu, un domāju, ka ar dialogu mēs varētu panākt šo kompromisu. Piekrītu viņam attiecībā uz nepieciešamību samazināt uh, sarežģītību un arī nodrošināt saikni starp uh, dažādiem ziņojumiem, kas runā par šiem jautājumiem. To ir ar komentāru liberāļu grupa. Piekrītu viņa paustajām bažām un komentāriem par to, kā šie produkti tiek izmantoti finanšu krīzes laikā. Domāju, ka Mums nevajadzētu to um, visu laiku paturēt prātā. Mums uh, tā vietā vajadzētu pievērsties īstajām problēmām, un nevajadzētu būt tā, ka šo produktu ļaunā ēna visu laiku uh, par sevi atgādina. Toirer kungs teica, ka attiecībā uz ICV produktiem vajadzētu izvairīties no negatīvas ietekmes, jo tas varētu slikti ietekmēt reālu ekonomiku. Pilnībā viņam piekrītu. Tagad par goja grupas komentāriem. Taisnība, mums ir jāapzinās šīs problēmas. Mums ir jāmēģina atrisināt reitinga aģentūra problēmas, un šeit ir jāstrādā tādā plašākā nozīmē. Uh, Es arī saprotu kritiku, ko Goe ir paudusi attiecībā uz iekšējiem reitingiem. Tagad par uh, minimālajām prasībām un kritiku, kas tika pausta šajā sakarībā. Mūsu mērķis, protams, ir uzlabot finansējumu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Domāju, ka šis ir viens no ceļiem, kā to panākt, bet, protams, ka dialogā var parādīties arī jaunas un labākas idejas. Domāju, ka šim mērķim piekrīt visi. Mums ir jāuzlabo finansējums MVU. Kā jau Valīkungs norādīja, mūsu mērķis tā tad ir uzlabot finansējumu, mēs visi meklējam potenciāls risinājumus. Paldies! Un tagad es uh, gribētu paziņot, ka 20. jūlijā ir termiņš grozījuma iesniegšanai par STS tanga ziņojums un 22. jūlijā 2012. E, grozījumi ir jāiesniedz par Pablo ziņojumu. Lūdzu, ņemiet to vērā. Balsojums ekonu komitejā ir paredzēts rudenī, un Balsājums plenārsēdē savukārt ieplānot šī gada beigās. Tagad um, īsts pārtraukums, lai mūsu kolēģi no nodarbinātības komitejas varētu ienākt zālē, un tad mums būs kopīga uzklausī, nā, uzklausīšana ar nodarbinātības komiteju.